Okay, everybody, if you could take your seats, we will, we will commence. Ieņem. Oi, cienījamie kolēģi, ieņemiet lūdzu savus vietas, mēs tā kā vēlētos sākt. Further chair's announcements until tomorrow so that we don't eat into the time uh, with the president katrā ziņā mums ir jāpaspēj ātri izskatīt šie pirmie punkti, pirms mēs ķeramies pie mūsu viedokļa apmaiņas ar ECB priekšsarētāju. Vai kāds iebilst pret dienas kārtību? Nē. Labi. Mums ir vesela virkne iepriekšējo sanāksmu protokolu, kas mums ir jāapstiprina. Es varu principā nolasīt eh, no dienas kārtības ir skaidrs, ka tās ir ietvertas tikai angļu valodā jūsu materiālos. Šī ir pēdējā gada sanāksme, un es uzskatu, ka tādēļ ir svarīgi iekļaut pēc iespējas vairāk šogad notikušo sanāksmu protokolus apstiprināšanai. Jums jāzina, ka pārējās valodu versijas būs pieejams um, mājaslapā tuvākajās dienās, komitejas mājaslapā. Šobrīd mēs runājam par 2. jūliju, 10. septembri, 24. septembri, 26. septembri, 10. oktobri, 15. oktobri, 22. oktobri, 12. novembri, 15. novembri un 19. novembri sanāksmi protokoliem. Tātad tie jums ir izdalīti. Neviens neiebilst par šiem protokoliem. Labi. Izlaidīsim priekšsarētājas paziņojums. Pie tiem mēs uh, pakavēsimies rītdien un sveiksim Mario Draghi kungu mūsu komitejā. Viņš jau šeit eh, ļoti regulāri un bieži ierodas. Un dosim viņam vārdus desmit minūtēm ievadu uzrunai. Pēc tam sekos jautājumu un atbildes pēc jauna formāta kur esam izstrādājuši. Tātad piecas minūtes katram jautājumam un atbildēji šai sesijai. Tā, ja jūs īsā laikā uzdodat eh, šo jautājumu, nu, tad jums eh, atliek eh, laiks papildinošam jautājumam. Ja jūs nevarēsiet iekļauties laikā, nu, tad nebūs šādas iespējas. Mēs diezgan labi to īstenojām komisāru uzklausīšanu laikā, nu tad mēģināsim arī šeit, monetārajā dialogā, lai uh, eh, paskrītos, varbūt, ka tā mēs varēsim tikt pie vairāk informācijas. Tātad, nu, un ilgāk nekavējoties, eh, lūdzu vārds uz desmit minūtēm jums. Paldies, priekšsarētāji, godātie ekonomisko monetāro lietu komitejas eh, locekļi. Man prieks būt atkal šeit parlamentā, jūs komitejas priekšā pēdējai viedokļa apmaiņai 2012. gadā. Šis nav bijis viegls gads. Šis ir bijis gads, kad saites, kas e, saista e, eirozonas dalību valstis, tiek nopietni pārbaudītas. Bet tāpat šis ir arī gads, kad ekonomiskās un monetārās savienības ilgtermiņa vīzija tikus formulēta. Un Šis ir gads, kurā šī vīzija ir sākta pārvērst konkrētos pasākumos, tā skaitā Eiropas pārvaldībai svarīgās reformās. Gadu mēs noslēdzam uz pozitīvas nots, atjaunojot šo ilgtermiņu vīziju ar proaktīviem valdības eh, un Eiropu iestāžu spērtiem soļiem virzībā uz īstu ekonomisko monetāro savienību. Un pavisam nesen ar eh, vienprātību Ekofin padomes eh, vienošanos izveidojot vienotu uzraudzības mehānismu SSM. Ļaujiet man apsveikt jūsu komiteju ar uh, ātru savus, uh, savu atzinu pieņemšanu par SSM mehānismu. Uh, parādot uh, ambiciozus Eiropas mērķus un pieeju. Tas skaidri parāda, ka Eiropas iestādes ir gatavas rīkoties izlēmīgi un saulaicīgi, lai pabeigtu e, ekonomiskās monetārās savienības veidošanu. Ir skaidrs, ka Eirozonas dalību valsts ir gatavas dalīties e, šajā suverenitātē, kad apstākļi to prasa. Uh, Nesenās vienošanās eh, nozīmē no, nozīmīgus kvalitatīvus soļus virzoties uz stabilu monetāro savienību. SSM mehānismu izveide tiek uzskatīta par svarīgu pagriezienu punktu mūsu cīņā ar izaicinājumiem. Šis mehānisms palīdzēs atjaunot uzticēšanos banku sektorā visā Eirozonā. Tāpat arī palīdzēs atjaunot starpbanku aizdošanu un pārobežu kredītu plūsmas ar taustāmu ieguvumu reālai ekonomikai. Un apvienojot ar iespējamu tiešu rekapitalizāciju bankām, kuru veikts ar Eiropas stabilitātes mehānismu un paredzētu vienoto eh, rezolūciju mehānismu, SSM mehānisms eh, paredzēts, lai pāraut šo noslēgtos apļus starp, kurās problēmās ir nonākuši valsts un bankas. Es ceru, ka šis leģislatīvais process tiks noslēgts pietiekam ātri, pieņemot eh, atbilstošos tiesiskos aktus, Eiropas centrālā banka uzsāks sagatavošanos, lai SSM mehānisms var tikt izveidots likumdevēju paredzētajā laikā. Savās, eh, savā ievadu uzrunā Es pavisam īsi vēlos sniegt kopsavilkumu par ekonomisko un monetāro situāciju. Pēc tam pieminēt attiecības starp monetāro politiku un finanšu uzraudzību, un noslēgumā ieskicēšu savu viedokli par prioritātēm 2013. gadam attiecībā uz kopīgā ilgtermiņa vīzijas īstenošanu attiecībā uz ekonomisko monetāro savienību. Kopš mums iepriekšējās tikšanās ECB ir saglabājušas procentu likums bez izmaiņām, joprojām refinansēšanas likme ir 0,75% un eh, depozīta likme 0% bet uh, eh, marģināla aizdošanas uh, instrumenta likmeni 1,5% apmērā. Nestandarta monetārā uh, politiku pasākumu ietvaros pāraudzības padomu izlēma decembrī turpināt visas refinansēšanas eh, operācijas pie fiksētas eh, likmes vismaz līdz 2013. gada jūlijam. Vidējā termiņā perspektīva ekonomiskai aktivitātei joprojām ir saistīta ar daudziem izaicinājumiem. Ekonomiskā aktivitāte jau otro ceturksni pēc kārtas ir sarukusi, 2012. gada 3. ceturksnī, kaut arī daži indikātori 4. Uh, ceturksnī ir uzrādījuši uzlabojumu signālus. Iekšējais pieprasījums uh, ir mazinājies, jo patēriņš joprojām ir zemā līmenī, un uh, investori ir nobažījušies. Tāpat arī vēl nav pabeigts eh, izmaiņas banku sektorā, līdz ar to investoru uzra, uzticēšanās nav atjaunota. Mēs sagaidām, eh, ka nākamā gada otrajā pusē pakāpeniski sāksies eh, atlapšana, kuru paredzēts stiprināt ar pieaugošu globālu pieprasījumu, monetāru politiku un uzlabotu uzticēšanos finanšu tirgiem Tam visam būtu jādarbojas eh, līdz pat eh, izdevumu veikšanas un ieguldīšanas lēmumiem. Igadējā inflācija Eirozonā joprojām krīt no 2,5% oktobrī līdz 2,2% novembrī. Skatoties nākotnē, tiek sagaidīts, ka inflācijas līmenis kritiesīs arī turpmāk. Tam noteikti būtu jāsniedz atbalsts un patiesim uh, ienākumiem kurus var izmantot tēriņiem. Kas attiecas uh, uz uh, cenu attīstībām nākotnē, uh, tad Eirozonā joprojām mums ir nepieciešams saglabāt ikgadēju inflāciju zemā līmenī, tūp pie 2% nevairāk. Paskaroties, kāda notikuma attīstība pēdējos mēnešos, monetāros paplašināšanās temps, ņemot vērā īpašos uh, faktorus, joprojām nav pietiekama. Aizdevuma dinamika arī ir nepietiekama daudzās Eirozonas uh, valstīs, kredīt izsniegšana ir samazinājusies. Tas ir rezultāts banku un uzņēmumu veiktai uh, bilanču korekcijai, kā arī joprojām novērojama ekonomiskais sistēmas vājumam. Tālāk par attiecības starp monetāro politiku un finanšu uzraudzību. Diskusijas, kas noved pie nesenajiem lēmumiem SSM e mehānismu izveidē, ir radījuši jautājums par to, kā monetārās politikas atbildība un uzraudzības eh, atbildība būtu pienācīgi jānodala. Nesenajos gados Pēdējos gados daudz centrālās bankas ir dažādu iemeslu dēļ uzņēmušās uzraudzības pienākums. 14 no 17 nacionālajām centrālajām bankām Eirozonā veic arī uzraudzību. Tāpat to dara arī virkne eh, citu centrālo banku citur pasaulē. Tik tiešām globālā finanšu krīze ir novedusi pie ciešākām saiknēm ar centrālajām bankām un finanšu uzraudzību. Anglijas banka, piemēram, drīz uzņemsies um, uzraudzības pienākums, kas, ko agrāk pildīja finanšu pakalpojumu iestāde. ASV savukārt. Fed uh, aģentūras loma finanšu uzraudzībā ir tikusi stiprināta. Tas viss uh, liecina, ka attiecības starp monetāro politiku un finanšu uzraudzību ir īpaši svarīga krīzes situācijā. Tas nav nejauši, ka vēsturiski pirmās centrālās bankas bija komercbanku uzraugi. Eiropas centrālā banka izveidos skaidrus uh, principus, pēc kuriem vadīties un uh, operatīvo praksi, lai nodrošinātu efektīvu monetārās politikas un finanšu uzraudzības eh, nodalīšanu. Es paskaidrošu tuvāk. Pirmkārt, ECB iesaistīšanās finanšu uzraudzībā neatstās nekādu ietekmi uz mūsu primāro mērķi nodrošināt cenu stabilitāti. Tāpat nekādu ietekmi tas neatstās uz Eh, likumiski noteiktajiem mērķiem, ne arī uz tā kvantificēto inflācijas likmju saglabāšanu tūp pie 2%, bet zem tiem. Otrakārt, uzraudzības padome veidos, tā, varētu teikt, smagumu centru finanšu uzraudzības veikšanai. Tās var ietvert geogrāfisko struktūru vienību, kas varbūt ir mazliet plašāk nekā pati Eirozona, ja, kā mēs to ceram, uh, vairākas valstis, kas šobrīd nav Eirozonas valstis, izlēms pievienoties SSM mehānismam. Treškārt, nodalījums starp monetāro politiku un finanšu uzraudzību it īpaši izpaudīsies kā neatkarīga analīze un lēmu pieņemšana politikas instrumentu izmantošanai katrā no šīm divām funkcijām. Tas balstīsies uz eh, spēcīgu pārvaldību. Mēs izveidosim eh, nepieciešamās iekšējās procedūras, lai nodrošinātu skaidru funkcionālo nodalīšanu. Mēs vadīsimies pēc labākās starptautiskās prakses. Kaut arī šo divu funkciju nodalīšana ir būtiska, ir skaidrs, ka spēcīgāk uzraudzība veicina monetāras politikas īstenošanu. Došu jums divus piemērus. Pirmkārt, Finanšu stabilitātes nesamībās gadījumā standarta monetāra politika instrumenti, respektīvi izmaiņas īstermiņā eh, procentu likmēs, zaudē savu efektivitāti. Efektīvā uzraudzība, kas veicina stabilas finanšu sistēmas izveidošanu, var tikai veicināt eh, bezproblēmu pāriešanu uz eh, nākošo posmu monetārās politikā. Otrakārt, uh, Efektīva finanšu uzraudzība var eh, apturēt eh, pārmērīgu aizņemšanos un atkarību no kredīta apjomiem palielināšanās, kas var radīt eh, inflāciju veicinošu spiedienu ilgtermiņā. Tādējādi ir iespējams arī mazināt Eh, makroekonomiskas nelīdzsvarotības un nodrošināt efektīvu uzraudzību, stabilizēt makroekonomisko vidi ar stabilām cenām. Monetārā politika paliks joprojām orientēta uz cenu stabilitāti un tādējādi tiks nodrošināta tirgu uzticēšanās. Tādējādi tiks arī samazināts šis svārstīgums tirgos un radīs nepieciešamo vidi stabiliem finanšu tirgiem. Mēs esam uzsākuši iekšējos eh, procesus eh, par visiem šiem jautājumiem kopā ar Nacionālajām centrālajām bankām un esam gatavi uzsākt oficiālo sagatavošanas darbus, tikko būs pieņemts oficiāli tiesiskais ietvers. Pievērsīšos otram tematam, kur izvēlējāmies mūsu viedokļu apmaiņai - patiesa ekonomiskā monetārā savienība. Šī gada pavasarī pēc trim gadiem ekonomikas un finanšu krīzes vidū ir kļuvis skaidrs, ka tas, kas Eirozonai nepieciešams, ir saskaņot ilgtermiņu vīziju ekonomikas un monetārai savienībai. Aprīļa e, uzklausīšanas e, laikā mēs apspriedām šo vīziju, runājot par fiskālās disciplīnas e, līgumu un izaugsmas līgumu Šī vīzija tad jau detalizētāk eh, tika izklāstīta eh, valstu vadītāji sanāksmē. Kopš tā laika ir paveikts daudz. Jūnijā Eiropadome eh, paveica vērā ņemam darbu, Eh, izmaiņas institucionālā vidē, kas nebija iedomājams vēl pirms gada, šobrīd ir pavirzījušas priekšā Eiropas Savienības politisko darbu programmu un ir noslēguma fāzē. SSM mehānisms ir ļoti svarīgs šai politiskajā procesā. Pagājušā nedēļā Eiropadome veica nākošo soļus, lai pabeigtu šos eh, monetārās savienības izveidi, padziļinātas struktūrālo reformu diskusijas, uh, Un konkurētspēja izaicinājuma apspriešana ir bijusi ļoti svarīga. Tas arī atspoguļojas padomu secinājumos. No ECB perspektīvas es redzu divas galvenās prioritātes nākamajam gadam. Pirmkārt, mums ir jāuzlabo ekonomiskās savienības funkcionēšana. Pārmērīgs nelīdzsvarotība eirozonā ir destabilizējušas Eiropas monetāro savienību. To nedrīkst pieļaut vēlreiz Ir labi, ka šobrīd notiek pielāgošanās process, piemēram, preču un pakalpojumu eksports. Spānijā kopš 2009. gada pieaudzis par 27% pēc apjoma un 14% īrijā, 22% Portugālē un par 21% Itālijā. Šīs četras valstis pieredz arī izaugsmi relatīvajā izmaksās uz vienu darbu vienību. Ekonomiskās reformas rada ieguvumus. Pat ja īstermiņā, īstermiņā tad eh, individuālai pilsoņiem izmaksas var būt ievērojams, bet reformas ir uz pareizā ceļa un valdībām tās ir jāturpina. Ko varam paveikt Eiropas līmenī, lai sniegtu vēl lielāku atbalstu šim procesam? Ierosinātais reformu kontrakts starp Eirozonas valstīm un Eiropas Savienības iestādām ir daudzsološi alternatīva. Apvienojot to ar rūpīgu izstrādātu, um, specializētu un uh, īslaicīgu finanšu atbalstu, uh, šie pasākumi var palīdzēt uh, veicināt struktūrālās reformas un stiprināt konkurētspēju. Ideālā gadījumā reformu kontraktiem šobrīd būtu jākoncentrējās uz valstīm, kas saskarās ar lielākajiem konkurētspējas izaicinājumiem. Ir jāspēj noteikt šos struktūrālos problēmu posmus un e, uzlabot konkurētspējas, e, konkurētspēju un reformas veikt, e, lai risinātu šīs problēmas. Tādējādi izveidojot saiknes starp reformu un konkurētspēju atjaunošanu, kas ir nepieciešama izaugsmēji un darbvietu izveidēji produktu, eh, preču un darba tirgus eh, sekmīgu funkcionēšanu ir priekšnosacījums izaugsmai un darbvietu izveidēji Eiropas ekonomikas monetārajā savienībā. Es tādēļ eh, atzinīgi vērtēju to, ka nākamgad Eiropas komisija veiks sistemātisku preču un darba tirgu pārskatīšanu, lai Eirozonas valstīs e, spētu novērtēt to, vai tas ir pilnībā savietojams ar dalību monetārajā savienībā. Šeit preču un darba tirgumu ir jāsniedz e, pie pietiekamas pielāgošanās spējas, lai varētu e, pielāgoties nepārtraukt mainīgai un globālai ekonomiskai videi un nodrošināt augstu nodarbinātību. Otrs eh, prioritāte 2013. gadam no ECB viedokļa ir finanšu savienības pabeigšana, izveidojot vienotlēmumu mehānismu. Mērķis šeit ir tikt galā ar situāciju, ar bankām, kas nonākušas eh, problēmās, izmantojot tādus pasākums, kas eh, ļautu tā, šīs bankas slēgt, eh, neradot eh, finanšu nestabilitāti. Tādējādi būs iespējams to darīt kontrolētā veidā, uzlabojot ekonomiskos, ekonomisko savienību, atjaunojot konkurētspēju, uh, kā arī preču un darba tirgus funkcionēšana no vienas puses un pieņemot šo lēmumu pieņemšanas ietvaru no otras puses būs galvenās prioritātes 13 gadām. Šī komiteja vienmēr ir aicinājusi eh, meklēt ambiciozus risinājumus Eiropas eh, mērogā finanšu un ekonomiskai pārvaldībai. Esmu pārliecināts, ka jums būs ļoti svarīga loma darba kārtības īstenošanai nākotnē. Uh, un nepieciešamo likumdošanas priekšlikumu pieņemšanā. Paldies par jūsu uzmanību un šobrīd esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies! Right, well, we're now going to move to the uh, question and answer. Un tagad pārējiem pie jautājumu un atbilžu sesijas. Es uh, zinu, ka mums visam ir jādodas uh, priek, uh, prom diezgan drīz, tā kā lūdzu Ievērojiet piecu minūšu atvēlēto laika nišu, un ja jūs jautājums ir pārmērīgi garš, eh, man acīm redzot būs eh, centrālās bankas priekšsēdētājs vienkārši jāpārtrauc atbildes vidū. Paldies, priekšsēdētāji, dragi kungs, paldies, ka esat kopā ar mums. Piekrītu, ka šis ir bijis grūts gads, bet ir spērti ļoti nozīmīgi soļi. Jūs atzināt, kā finanšu stabilitāte un Eirozonas e, e ekonomikā jautājumi netiek risināti kā pienāktos. Spānijā ir rādītāji, ka produktivitāte uzlabojas, jūs atzināt arī, kā krītās darba izmaksas, un arī pasvitrojāt to, ka Eksports kopš 2009. gada ir pieaugusi pa 25%. Bez tam lielās multinacionālās firmas, kas nav tik daudz atkarīgas no vietiem apstākļiem, ziņo par lielām investīcijām mūsu valstī. Problēma, manuprāt, ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir mūsu ekonomikas dzinējspēks un kas ir atkarīgas no piekļuves kredītiem vietējā tirgu, kas ir praktiski slēgts, un kas tādēļ izjūt nopietnas grūtības ne tikai, lai izveidotu jaunas darba vietas, bet arī, lai izdzīvotu. Un, drāgie kungs, viņu uh, izdzīvošana ir vairāk atkarīga bieži vien no geogrāfiskās atrašanās vietas nekā no ekonomiskās uh, situācijas. Tas bieži vien ir uh, pretrunā ar mūsu vienotā tirgus politiku. Un ko mēs varētu darīt ar monetāro uh, politiku, lai atrisinātu šo situāciju, lai uh, tiktu uh, galā šoreiz ar grūtībām? Paldies! Well, indeed, things are pro Jā, protams, lietas Spānijā attīstās un citās eh, problēmas skāršajās valstīs. Ir skaidrs, ka kredīta plūsmas ir eh, samazinājušās. Pirmajā šī eh, gada laikā mēs esam iepludinājuši sistēmā uh, eh, 3,5 triljonus eiro, bet diemžēl šī nauda tik ātri neatrod savu ceļu uz reālo uh, tautsēmniecību. Un ir divas puses. Viena puse ir uh, piedāvājums. Un mēs esam izskatījuši daudz scenārijas, kad, piemēram, varētu būt kādas problēmas bankām, ja tām vienkārši pietrūkst finansējumu. Bet tad mēs, piemēram, ķīlu atbalstu paplašinājām, palielinājām. Un pieeja eh, finansējumam tika palielināta, bet eh, šeit ir arī pieprasījuma faktors, un pieprasījums diemžēl neaug. Investīcija trūkums, patēriņa trūkums, un tas arī principā notur eh, kredīt plūsmas šajā te zemajā līmenī. Tātad mums E, lai mēs varētu pieņemt šīs papildus kredīt pieprasījumus, lai e, bankas varētu tās pēc tam iesniegt ECB, tām pašām trūkst finansēm, ja tām ir vajadzīgs, teiksim, garantijas. E, mums ir jāatrod efektīvāks veiks, kā šī te nauda varētu nonākt ekonomikā jo šo, teiksim, savus līdzekļus banka var izmantot kā garantiju un tad aizņemties naudu no ECB. Bet ir jāraugās uz to, kā pieprasījuma faktors attīstīsies. Un mēs esam pārliecināti, ka ņemot vērā mūsu monetārās politikas pašreizējo situāciju un tās eh, pozitīvo attīstības virzību, acīm redzot, šie līdzekļi tomēr atradīs ceļu uz eh, reālo ekonomiku un, acīm redzot, šī gada otrajā pusē eh, būs vērojami pozitīvi rezultāti. Tālāk lūdzu Elis Fermērs kundze. Paldies, draugi kungs, kas esat kopā ar mums šodien, un es gribētu vispirms jums pateikties par paveikto vidēja termiņa redzējumu Eiropas ekonomikas monetārai savienībai, intervences banku likviditātē un valsts parāda ziņā savā laikā un banku savienība. Bet ja šo intervenciju nebūtu, tad savienība būtu e, sabrukusi, bet tomēr es nevaru piekrist reāla ekonomikas ekonomiskai sadaļai. Reāla ekonomika attīstās tāpēc, ka eirozona šodien, esot recesija, ir 25 miljonu bezdarbnieku deficīts pieaug. Uh, valstīs, kas piedalās programmā. Un es gribētu jautāt, vai ar šiem pašiem ieņēmumiem mēs varam rīkoties tāpat kā citos gadījumos loģiski un nevis ideoloģiski. Tad, kad ekonomikā ir kritums, ir nepieciešams zināms un nepieciešams ieņēmumu apjoms Portugālē šodien pastāv ļoti nopietnas deflācijas risks. Un es gribētu zināt, vai to valstu apstākļi, kurām būtu jāreaģē, vai nevajadzētu pārdalīt ECB peļņu, vai tā, vai tā varētu tikt sadalīta tiem, no kuri ar ko palīdzību tā ir iegūta. Paldies! Thank you. Um, let's not forget. Paldies. Uh... Paldies par lepniem vārdiem no jūsu puses tieši man, bet eh, runāju par šo punktu. Eh, neaizmirsīsim So I, I should thank myself, the Econ Committee, for, for the. Neaizmirsīsim finanšu disciplīnas līgumu jautājumu. Neats, neaizmirsīsim, no kurienes ceļas šī koncepcija, bet atbildot uz jūsu jautājumu. Bija nepieciešamība beidzot šīs fiskālās korekcijas un būtisks eh, pro, eh, progress ir tiešām panākts, to nevar neatzīt. Atgriežoties vai atskatoties atpakaļ, Vai atkāpjoties no mūsu iesāktā kursa, mēs grausim uh, to uzticību, kas ir iekarota, un mums nāksies visu sākt no jauna. Vismaz ECB tā uzskata. Mums ir jāskatās lietām ilgtermiņā. Uh, īpaši ņemot eh, vērā to progresu, kas ir panākts un ņemot vērā pieredzi, kas ir gūta šajā laikā. Un atkāpšanās no šī ceļa eh, nebūtu produktīva, tās nozīmētu augstāks procentu likmes un negatīva attīstības cikla aizsākšanos. Vai esat pabeidz savu atbildi? Ja? Jā, Paldies! Runāšu angliski, lai tas iet ātrāk. Neviens jau nerunā par atkāpšanos, eh, un neviens nerunā par eh, disciplīnas neievērošanu. Taču mūsuprāt izmaksas ir pārmērīgi augstas un laiks ir pārāk īs. Eh, ekonomikas izaugsmē ir lejupslīde, un uh, sešu tiesību aktu pakotne ļauj attiecīgas korekcijas veikt, un tāpēc izmantosim tos, jo, ja ir samazinājums par 130 miljardiem, to var izdarīt uh, citā garākā laika posmā. Ja mēs to cenšamies izdarīt īsākā laikā, mēs saīsinam eh, šo te laiku un līdz ar to uh, cilvēki vienkārši neusticas šai receptē vairāk, jo viņi nejūt labumu. Es domāju, ka politiski tas ir kļūdaini. Protams, ka neaizmirstot par disciplīnu, vienkārši uh, domājot par rezultātiem. Jā, varbūt visam īsa atbilde. Ja ir ļoti liels budžeta deficīts, jums arī nav nekādas izaugsmas. Tā ir pirmā atbilde. Un otrā atbilde, es varbūt neatbildēju uz to iepriekš, par peļņu, ko gūst TCB. Tas, kā e, šie, īp, e, šie te, šī te peļņa tiek sadalīta, tas ir atkarīgs no dalību valstu lēmuma. ECB to neizlēmi. Un tas e, notiek pilnīgi neatkarīgi no ECB, un tas tiek sadalīts dalību valstu valdībām, un tad tās jau domā, ko ar to darīt tālāk. Jā, es domāju, ka Līs ļoti daudz paspēja iegūt no savām piecām minūtēm. Eh, Silvija Gulārda no Alda grupas tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot pāris jautājumus par demokrātiskās leģitimizācijas aspektu, kas bija iekļauti jūnijā e, Eiropa padomas jautājumā programmā, un es neredzu to impulsu, kas tiek mēģināts piešķirt Eiropas centrālajai bankai šajā sakarā, un vai jūs esat tikpat vīlies, cik es šajā sakarā, kad, kas, manuprāt, ir nozīmīgs punkts, un kas eh, kas ir kā tāds piek, piek, piektais ritenis Un es gribētu tagad nosaukt konkrētu piemēru. Esmu ļoti nobažījusies par šo e, līgumu piemēru īst, e, izmantošanu. Mums ir dažādi kopīgi projekti, demokrātiski projekti, kas tiek e, izlemti kopīgi. Kontrakti kurus Eiropadomu piedāvā, manuprāt, ir pilnīgi pret eh, Eiropas Savienības metodi. Paldies! Kritisks brīdis ieradusies kafija. Zināt, savā ziņā, mm, manuprāt, tie visi ir soļi uz priekšu, runājot par jūnija samitu. Nu, tas ir kā viens no uh, bruģakmeņiem ceļā uz, uz eh, konsolidāciju, uz Eiropas eh, monetārās savienības konsolidāciju. Tāpat laikā es saprotu, ka, protams, procesam ir jāiet roku rokā ar demokrātisku leģitimitāti un atbildību. Paldies! Silvija, vai vēlties vēl ko papildināt? Nē, nevēlos, paldies, man pietiek. ECR Derks Jānis Epings lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, priekšsēdētājs. Prezidentkungs. Bundesbankas uh, juristi ir atklājuši, ka uh, ekonomikas attīstības plāniem trūkst juridiska pamata. Un nav arī skaidrības pār jauno uzraudzītāju pilnvarām un uh, Eh, komiteju, kam būs jāuzrauga uh, samierināšanās process starp dažādiem spēlētājiem. Un Buntes bankas vārdā es vēlētos dzirdēt jūsu reakciju. Thank you. Um, on a procedural ground, Runājot par procedūrām, Bundesbankas uh, eh, juristi, protams, ir labi juristi, bet ir arī komisijas juristi, ECB juristi un komisijas juristi, un, zinat, katram ir savas nianses. Runājot par šo te lēmumu, par to, kas tad ir tiesiskais e, pamats vienotajam uzraudzības mehānismam. Mums visiem ir jāatcerās, ka ECB šeit savā ziņā ir pasīvs uh, loceklis, jo mēs jau e, šeit neveidojam likumdošanu. Mūsu viedoklis balstās jau uz citu izstrādātu viedokli. Tā kā mēs esam pasīvs subjekts, mēs esam saņēmēja puse. Mūsu uh, novērtējums ir tāds. Vismaz no ekonomikas viedokļa un juridiskā un arī mērījuma viedokļa uh, Eh, šis te pamats ir pietiekoši stabils, un laika gaitā mēs arī spēsim attīstīt šo uzraudzības mehānismu. Paldies, Der, ko vēlējies vēl ko jautāt? Nē, mums iet ļoti labi. Tālāk Filips Lamberts lūdz zaļo vārdā. Sveicināti, prezidentkungs, eh, Briselē šīs ir laikam jūsu otrās mājas. Runājot par vienotu uzraudzības mehānismu, parlaments ir satraucies par to, ka atbildība par uzraudzību Eirozonā ir nedalīta, respektīvi tā ati, uh, eh, ir jūsu rokās. Uh, tātad padome uzticēsies, uzticēs šīs te primārās uzraudzības misijas nacionāliem uzraudzītājiem, bet ECB var uzaicināt jebkuru banku tā vēlas. Bet ko mēs nevēlamies? Un šeit mums ir vienots mērķis. Mēs nevēlamies, lai e, tiktu sadalīts banku tirgus, lai ne, neizveidotos e, divi banku tirgēs. Es jau varu uzminēt jūs atbildu uz otro jautājumu. Bet. E, Inflācijas mērķu mainīšana nevarētu būt vienīgais veids, kā, kas centrālajai bankai būtu jārīkos vai tai būtu jāuzrauga. Varbūt būtu arī uzraudzīja, eh, tā tad attīstība jāstimulē un varbūt šis lietas jāpārdomā. Paldies! Runājot par pirmo punktu, es jums pilnīgi piekrītu. Uh, Šis tas solis vēlas nodrošināt vienotu banku sistēmu. ECB uzraudzīs visas eirozonas bankas, taču veids, kā šī uzraudzība uh, tiks īstenota, atšķiras atkarībā no bankas izmēra vai lieluma un cipari, kas ir piedāvāti vienošanās tekstā, mm, runā par 130 līdz 150 bankām, kuras eh, tiks tieši uzraudzītas un pārējās tiks pakļauts netiešai uzraudzībai. Un mēs šeit konkrēti arī pasakām, ko nozīmē tiešā un netiešā uzraudzība. Ir skaidrs, ka nacionālajie uzraudzītāji būs svarīgi kā vienā tā otrā gadījumā. Un kas tad īsti notiks? Uh, Nu, ko nosaka veselais saprāts. E, uzraudzības intensitāte kļūs ar vien spēcīgāka centrālajā daļā. E, bankām kļūstot lielākām un otrādi. Tātad nacionālā uzraudzītāja loma pieaugs, bankām kļūstot mazākām un visi nacionālie uzraugi e, tiks pakļauti likumdošanai un standartiem un vienotai noteikumu eh, tātad grāmatai un tiks regulēti no centra. Eh, Tāpat laikā ECB saglabās arī pilnvaras uzaicināt jebkuru banku uh, pašu par sevi. Un ECB būs tiesīgi pieprasīt jebkuru informāciju un uzdot jebkurus jautājumus. Es esmu lasījis eh, presē pārdienas atpakaļ, ka šī sistēma varētu radīt sadrumstalotu banku sistēmu, bet es tam nevēlētos piekrist, es tā nedomāju. Runājot par otro jautājumu. Jūs atsaucāties uz pārvaldnieku Kārnī, bet viņš runā par citu institucionālu ietvaru, kad jums ir vairāk par vienu mandātu, kad jums attiec ne tikai cēnu stabilitāte, bet arī izaugsme, nodarbinātība un tā tālāk. Faktiski tā ir tāda variācija par tēmu, par centrālo banku, kura. Mm, kuras pilnvarās ir vairāku uzdevumu veikšana. Paldies! Vai vēlties vēl īsi vēl kaut ko jautāt? Jā, par pirmo jautājumu. Vai ticat, ka pastāv risks, ka bankas uh, varētu censties izglābties no šie eh, 30 miljārdu limita, kaut kādā veidā pārdalot savas bilances vai kā citādi. Īsti nē, jo eh, šobrīd bankas neizvairās no noteiktā limita. Nacionālie uzraugi uzrauga visu bankas bilanci Tā kā tas nekādā veidā nemainīsies. Tikai tāpēc vien, ka mēs pāriem uz citu uzraudzību sistēmu, banka tika uzraudzīta tās kopumā. Paldies, un govārdā Marisa Matijas. Paldies, drāgi kungs. Kā, paldies, ka esat um, mūsu sanāksmē. Uzlieciet austiņas jūs. Eh, mani sapratīsiet labāk. Paldies, draugi kungs. Vēlreiz sveicu jūs mūsu vidū. Gribētu jums uzdot dažus jautājumus. Ir tiesa, kam jūsu runā atskan nekad nemainīga viena nots, lai cik būtu grūta situācija. Eiropas Savienība nekad nav klātsoša solidaritātes ziņā. Nevaru eh, nepieminēt Banku Savienību, jūs runājat tikai pa labām lietām, bet jūs eh, nepasacījāt, ka ja būs eh, sabrukums, tad atkal katrs būs tikai par sevi. Tālāk par glābšanas pasākumiem. Jūs pieminējat to, kas darbojas labi, bet jūs arī apzināties, ka glābšanas plānu mērķi ļoti bieži nedarbojas. Un Dragī kungs atkal, lai pamatotu un norādītu, ka tie ir pasākumi, runā par jauniem pasākumiem, kas e, situāciju neglāb. Jā, jūs runājat par eksportu, kas ir uzlabojies, tā skaitā Portugālija un citās valstīs, kas ir pakļaut korekcijas pasākumi, bet ir saistīta ar citiem faktoriem, konkrēti ar to, ka ir mainīsies strateģiskā lomas attiecībās ar Brazīliju. Tas attiecas gan uz importu, gan arī uz bezdarba pieaugumu, ņemot vērā to, ka deficīts un parāds turpina pieaugt. Vai jūs varētu? Yeah. Actually, I think there is a problem with. Man šķiet izskanēja. Uh, uh, ir problēma ar to, ka mikrofoni pārāk skaļi un mēs nedzirdam tulkojumu. Marijas atvainojiet, bet ļoti mēģiniet runāt klusāk. Laba sākšu no sākuma un netik skaļiem. Tā tad mēģināšu runāt mierīgāk. Esmu eh, gandarīti, ka esat eh, kopā ar mums, bet gribu dzirdēt atbildus diviem jautājumiem. Pirmais jautājums ir pašsaprotams, ir skaidrs, ka visos būtiskajos dosjē, visos sarežģītajos dosjē. Es varu turpināt angļu valodā. Sakrunātāja. Trešo reizi. Un šoreiz es ceru, ka viss darbosies. Pas, saku jums paldies, ka esat kopā ar mums, bet gribu uzdot divus jautājumus un nosaukt divus piemērus, jo visos sarežģītajos dosjē, ko jūs prezentējat mums, vienmēr izskan viena dimensija, kur Eiropas institūcijas nespēja darboties solidāri. Un, ja tas attiec uz Banku Savienību manā piemērā, tad Jūs nerunājat par to, ka tad, ja viss sabruks, tad atkal uh, katrs būs par sevi, nebūs solidaritātes mehānismu. Otrais piemērs ir uh, palīdzības uh, glābšanas plāna problēmas. Dragīgums, jūs vienmēr apgalvojat, ka tie uh, ir veiksmīgi pasākumi, bet tā tas nav. Uh, pārāds un deficīts ir ārpus kontrols un turpina tāds būtu Kāds ir jūs ieteikums? Vai vienmēr katru eh, reizi, kad glābšanas pasākumi nedarbojas, jūs nāk klāt ar papildu pasākumiem, piemēram, eksports Portugāla ir pieaudzis. Bet ir tirzniecības eh, bilants rāda, ka tas ir vairāk saistāms importdēļ nekā eksportdēļ. Jā, vai mēs apturējām pulksteni, kad iestājās um, e, iestājās e, šīs problēmas. Jūs izmantojat 3 minūtes 42 e, sekundes. Marjo ļoti ātri jāatbild. Jā, paldies priekšsēdātāji. Šobrīd ir izaicinājums skaidri un mums ir jāievieš konkrēti pasākumi un pie tiem ir jāstrādā. Bet mums arī. Uh, Eh, jāuzskata, ka tās ir pirmais solis Banku Savienībā. Vēl ir divi citi soļi. Viens no tiem ir vienot atrisinājumu mehānismu iz, eh, izveidošanu, un at, arī tas ir iekļauts eh, Eiropadomes slēdzienos, un nākamajā gadā komisija nāks klēr priekšlikumu šajā sakarā, un trešais ir depozītu apdrošināšanas garantijas schēma lai varētu ievies solidaritāti un savstarpīgumu, taiskaitā par eh, risku savstarpīgumu, un šim nolūkam ir nepieciešama uzticība. Un SSM mehānisms ir viens no tiem rīkiem, kurus mēs izmantosim, lai varētu palielināt uzticību mūsu bankām, neatkarīgi no tām, kur eh, tās uh, Eh, ir pozicionētas. Tālāk par otro jautājumu runājot. Jūs norādījāt, ka eh, pārācu deficīts ir ārpus kontrols. Nē, mēs tā nedomājam. Uzskatām, ka ir zināms progress eh, panākts, un faktori rāda, ka progress ir panākts. Atvainojos, saka priekšsēdētāja, laiks ir aizritējis, un Marija nevar sīkāk šo jautājumu izskatīt. Un tālāk Sampo Teho no EFD grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji ir izskanējuši daudz diskusijas par dažādām Eiropas centrālās bankas lomām, un arī jūs par to runājat jūsu atklāšanas runā. Tagad centrālā banka rīkosies kā Eh, atbildīga lēmē iestāde, kā arī banku uzraudzības iestāde. Un kamēr ir skaidrs, ka vajadzētu šos pienākumus sadalīt starp personālu, kā tas darbosies ar priekšsēdētāju? Mans jautājums ir, vai jūs esat domājis, kāda būs jūsu eh, personiskā loma vai amats, kāds jums būs eh, jaunajā ECB, vai vienai personai ir iespējams vienlaicīgi eh, pārvaldīt šos abus pienākumus, kā tas tiks organizēts nākotnē. Paldies! Bet tur turpina Mario Draghi, bet es neturpināšu īstenot šos pienākumus. Būs eh, atsevišķa struktūra, kas ir uzraudzības padoma ar citu priekšsēdētāju, vicepriekšsēdētāju, un šī padoma pieņems eh, savus lēmumus neatkarīgi no administrācijas padomus, un mēs arī tā to paturēsim, jo, kā jau esmu sacījis vairāk kārtīgi, galvenais centrālās bankas mērķis ir noturēt cenu stabilitāti. Šis ir viens no eh, punktiem, ko gribu pasvītrot, tad, kad es publiski runāju par šo notikumu attīstību, neatkarīgi no tā, kāds būs rezultāts Mums ir jānodrošina tas, ka uzraudzība un monetārā politika ir nodalītas. Paldies, eh, Sampo, vai eh, jūs vēlaties eh, papildināt? Nē, paldies. Un tagad nav neviena no pie grupām nepiedarošo deputātu. Marijana Taisen no Tautas partijas ir nākošā runātāja. Meneer Draghi als. Jā, paldies. Es esmu referente. Eh, es esmu mehānismu ziņojumam, tāpēc jums droši vien nebūs pārsteigums, ka es uzdošu dažus jautājumus par to. Kā jau jūs un arī citi kolēģi priekšsarētāji atvainojās, mums ir problēmas ar tulkošanu, iespējams, ka pie vainas ir, ir austiņas. Neizskatās, ka viss darbojās atkal. Mēģināsim vēlreiz. Lūdzu, atsāciet vēlreiz. Vai es varu runāt dzimtē valodā, ja labāk angliski? Labi, angliski. I know. okay. Yeah. Try. Try. Mēģināsim vēlreiz. Austiņas nomainīts Dragī kungam, paskatīsimies, vai tas darbojās. Izskatās, ka nē. Tagad. Jā. Nu, Tādēļ eh, mēģināšu vēlreiz. Tātad vēlētos uzdot jums jautājumu. Un tiešām prieks, ka šobrīd ir šis vienotais uzraudzības mehānisms, un um, viens no tā aspektiem ir saistīts ar to, ka uh, uzraudzības padomu ECB var sniegt norādījums atbildīgajām nacionālajām iestādēm, bet uh, tās ir tādas vispārīgas norādes. Un tad būtu iespējams arī individuāls šāds norādījums sniegt, uh, vērsties pie konkrētas nacionālās iestādes, kas varbūt nefunkcionē pietiekami labi, vai tas nav kaut kāds vājais punkts sistēmā, kas vēl ir uh, jāatrisina, jeb jūs bijāt paredzējuši, ka tas tā viss darbosies. Un uh, mēs cerējām, ka tas jau ar 14. gada 1. janvāra tiks īstenots. Nu, šobrīd ir runa par 1. mārtu 14. gadā. Tika runāts, ka šis pārceltais datums bija saistīts ar to, ka ECB nav gatava ar nākamā gada 14. gada 1. janvāra to darīt. Nu, ja ECB konstatē, ka vēl nav gatavi tam, vai var gadīties, ka tas tiek vēl tālāk atlikts par 14. gada 1. mārtu? Vai mēs no tā šobrīd varam saprast, ka ECB eh, e būs gatava tiešām ar 14. gada 1. martu sākt šīs funkcijas pildīt? Jā, paldies jums un jūsu politiskai grupai par eh, ļoti labi paveikto darbu līdz šim. Tas ir veidojis labu pamatu mūsu diskusijām. Un jūs pieminējāt divas lietas. Viena ir par norādījumiem, eh, vispārīgiem un individuāliem. ECB var dodot eh, nacionālajām uzraudzības iestādēm vispārīgs norādījums. Un vai tas radīs problēmas? Nu, mēs domājam, ka nē, jo nu, tā ir, ka šīs norādes būs vispārīgas, bet nu, līdz zināmam līmenim. Uh, Mēs varam dot norādes attiecībā uz banku kategoriju, uz eh, kaut kādu banku grupu. Un par norādēm tas, es domāju, ir tieši tas, ko mēs vēlamies. Ir grūti izdot kādas norādes, kas būtu saistīts ar vienu konkrētu individuālo banku, jo uh, problēmas, kas ir saistīts ar individuālām bankām, tās tiek risinātas atšķirīgāk, nevis ar eh, norāžu palīdzību. Otrs jautājums bija saistīts ar eh, šī uzraudzības mehānismu spēkā stāšanos un efektivitāti, konkrēti par tā spēkā stāšanos laiku. Nu, šeit ir svarīgi darīt to pēc iespējas ātrāk, bet vēl svarīgāk ir izdarīt to pareizi. Jā, tik tiešām Mums ir nepieciešams viens gads pēc eh, padomas regulas spēkā stāšanās. Mēs to šobrīd plānojam kā 14. gada 1. mārtu, ja regula stāsies spēkā tagad. Un visi procesi būs pabeigti. Un, ja martā tas stāsies spēkā, tad nāk gadu vēlāk mēs varēsim sākt darbu. Uh, Bet, nu, jāsaka, ka mēs šobrīd eh, uzsākam kaut ko pilnīgi jaunu, un tāpēc būtu prātīgi atstāt manevrēšanas iespējas gadījumā, ja tas būs nepieciešams neparedzētiem gadījumiem vai šķēršļiem, jo mums nevajadzētu aizmirst, ka šis process lielā mērā iesaist nacionālās uzraudzības iestādes. Uh, datu un statistikas e, pieprasīšana, izmaiņas nacionālā likumdošanā un daudz, kas, kas prasa ievērojam laiku, bet mēs uzskatām, ka viens gads ir pietiekams laiks. Paldies! Paldies, Marijam, vai vēlēties papildināt, ja pietiek ar šādu atbildi? Vai es varu uzdot vēl vienu jautājumu? Nu, jā, Vai jūs zināt, kas jums viss ir precīzi nepieciešams pirms stājas spēkā uzraudzības mehānisms? Jums pietiek ar eh, pašu pilnvarojumu pieņemt lēmumus, ja jums vajadzēja arī papildus finansējums. Nu, ko es jau sacīju par laiku faktoru Mums ECB e, interesē, protams, pēc iespējas ātrāk īstenot šo uzraudzības mehānismu. Par vienoto lēmumu pieņemšanas mehānismu ideālais risinājums būtu tas, ka abi stātos spēkā vienlaicīgi. Jo šis vienīga, vienotais lēmumu pieņemšanas mehānisms ir ļoti svarīgs. Uh, Tas ļauj mums atrisināt eh, problēmas, eh, nopietnas eh, problēmas ar bankām, tādā veidā, kas ļauj mums neizmantot nodokļu maksātāju naudu. Tāpat laikā neiznīcina lielu daļu maksājumu sistēmu, kā mēs to novērojam kri finanšu krīzes laikā, kur bankas bankrotējot radīja eh, tra, traucējums maksājuma sistēmā un tās tika lāts par nodokļu maksātāju naudu. Un līdz ar to, eh, protams, šādas problēmas ar bankām vienmēr ir sarežģīts gadījums. Un pat eh, šobrīd tas viss ir pakļauts atšķirīgām bankrota procedūru no, normām, dažādajās dalību valstīs, tāpēc mums ir nepieciešams šis vienotais mehānisms. Un tam ideālā gadījumā būtu jānotiek vienlaicīgi ar uzraudzības mehānismu. Paldies, Werners Lange tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es vienmēr ļoti pozitīvi esmu vērtējis jūsu darbu Eh, par banku uzraudzību. Ja jūs to šobrīd uzņematies par visām bankām, nu tas var būt saistīts ar nopietnām problēmām. Pirmais jautājums eh, jūsuprāt, kas eh, nepieciešams mainīt likuma tiesiskajos ietvaros un līgumos 127, 3 un 25, 2 pāntus? Uh, Nu, vismaz šobrīd nav nekās e, grozīts, no plānos grozīt. Un otrs jautājums par ECB e, naudas tirgus reformu. Tur atsimedzot e, bija citi plāni. Respektīvi, Dienvidu Eiropas bankām netika doti līdzekļi Ehm, kredīti izsniegšanai, bet eh, tik izmantot 5% eh, likumu, eh, šo likmju atšķirība, lai ļautu mazināt atkarību no valstu obligācijām. Un trešais jautājums, kā īsti ir šis sadalījums paredzēt Nu, izveidot, ja četri no sešiem uzraudzības padomas direktoriem ir iekļauti šīs plānotās struktūra vienības, kas uzraudzīs arī otru procesu sastāvā nu, ļaujiet man iebilst, tā tas nav. Uzraudzības padomu veidos pārstāv no nacionālajām uzraudzības iestādēm un ECB pārstāv 17 plus 4 pārstāv no ECB plus uh, caur nacionālajiem uh, uzraudzības iestādēm vēl uh, pārstāv. Tā kā ECB noteikti nevarēs diktēt noteikumus nacionālajām uzraudzības iestādēm šajā padomē. Tād par valdības obligāciju pirkšanu. Nu, tas daļēji atbilst patiesībai tas, eh, kādiem mērķiem eh, bankas izmanto likviditāti, bija pirmkārt atmaksāt eh, pašu obligācijas. Mums nevajadzētu aizmirst 200 miljonu banka obligāciju, kura termiņš bija šis gads, un tas varēja novest pie nopietnās krīzes padziļināšanās un es domāju, mēs to esam apsprieduši iepriekš, vai ECB varēja neļaut šīm bankām iepirkt valsts obligācijas un spiest izsniegt kredīts ekonomikai. Un tā es vienmēr atbildu, ka tie, tiem, kas uh, runā par to, ka jāspiež bankas dot naudu ekonomikai un aizliegt viņām pirkt uh, tā, nav šos valsts obligācijas, nu, mums nav jāsaka, kas viņiem ir darāms ar viņu naudu, bet attiecībā uz to, ka ir jāveicina tas, lai banka aizdot naudu ekonomikai, mēs daudz ko esam par, padarījuši šai sakarā. Šīs kredīt prasījumu izmantošana, jo, jo vairāk bankas aizdod, jo vairāk viņiem ir nodrošinājums eh, ECB. Mēs esam arī īstenojuši citas eh, programmas sadarbībā ar Nacionālajām centrālām bankām, un tās tik labi eh, pilnvērtīgi nedarbojas. Bet eh, jebkurā programma, kurā paredzēts diktēt bankām, kas viņām ir darāms ar viņu naudu 17 dalību valstīs Eirozonai. Piemēram, mēs teiksim bankām, mēs jums dosim naudu tikai tad, ja jūs izsniegsiet kredītus ekonomikai. Un tad mums tas ir jāpārbauda. Un 6000 bankas Eirozonā vai vismaz 850 bankas, kā tas bija martā, lai aizņemtos eh, naudu no šī mehānisma. Uh, Līdz ar to operatīvā sarežģītība šādai programmai ir ļoti augsta. Tas, ko sākumā sacījāt par juridisko ietvaru, es jau atbildēju iepriekš. Es neesmu jurists. Man jāuzticās ar saviem juristiem, citiem juristiem, eh, kas saka, ka juridiskais pamatojums ir pietiekams, lai mēs varētu virzīties tālāk. Mums jāskatās Eh, kā mēs var, varam traktēt 127. pāns 6. punktu, un pārējos komentārus es tad neizdarīšu, es paļaujos uz speciālistu viedokli. Paldies! Es eh, principā piekrītu Werner Langen paustās bažas par to, kā eh, panākt, lai nauda nonāk līdz reāla ekonomikai centrāla bankas varēja šos norādījumus sniegt un uh, nepildīšanas gadījumā atņemt atbalstu. Un tad centrāla bankām šajā situācijā ir uh, mainīta. Antonīts Sančes tālāk. Jo también quisiera. Mm. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu apsveikt ECB darbu šī gada laikā un Eh, pateikties par plašākas perspektīvas sniegšanu eh, ekonomikas monetārai savienībai. Tāpat arī domāju, ka centrālā banka varētu eh, strādāt šajā perspektīvā, lai sasniegtu tos mērķus, kas ir primāri izaugsme un nodarbinātība, tīpaši pašreizējos kredīta apstākļos. Un mani jautājumi ir saistāmi ar valstīm, kuras varētu izmantot eh, atbalstu obligācijām. Vai varētu zināt eh, nosacījumus, kādos tikt īstenot CCB intervences? Un otrais eh, jautājums saistāms ar tiešo rekapitalizāciju. Un SSM mehānismu vai ir programmā? valstīm, kam ir ieplāno tiešā palīdzība, ar kuru brīdi sakot um, ECB varētu sākt īstenot šo uzraudzību. Kā jau es to sacīju savā ievadu uzrunā, šis tiešām ir bijis sarežģīts gads paskaroties, ko ECB šogad ir paveikusi ir jāsacina, ka tik tiešām ECB ir bijusi ļoti aktīva savā darbībā. Mēs samazinājām eh, procentu likums trīs reizes, mēs paplašinājām nodrošinājumu, arī eh, mainījām minimālo rezervju eh, prasības. Veicām arī veselu virkni uh, Eh, pasākumu līdz jūnijas, jūnija lēmumiem. Tā kā vidējā termiņā esam darījuši visu, lai nodrošinātu stabilitāti. Mēs redzam, kāda ir situācija ar inflāciju un kādas ir prognozes, cik tās ir pamatotas. Ņemot to visu vērā, protams, ka likviditātei ir jāatrod savs ceļš cauri ekonomikai, un tam ir nepieciešams laiks. Un pašreizējā situācija lielā mērā arī parāda to cik nopietna ir bijusi finansējuma krīze, kas ir attīstījusies pēdējā gada laikā. Tā kā abi šie ilgtermiņa pasākumi eh, noved pie tā, ka mēs izvairījāmies no vēl dziļākas eh, krīzes. ECB nav pienākums spiest eh, valdībām pieteikties palīdzības programmām. Uh, pašas valdības un to parlamenti valstu labāk zina, kas viņiem darāms un kad. Par e, tiešo banku rekapitalizāciju lēmums ir e, tāds, ka bankas var tikt e, tieši rekapitalizētas ar SSM mehānismu tikai un vienīgi tad, ja ir veikta SSM uzraudzība. Līdz ar to Un tas arī Ekofin uh, padomē ir uh, labi atspoguļots par šo aktīvu sadalījumu. Uh, un tā nav ECB loma šo aktīvu dalīšanu. Okay, I'll move on now the EPP. Jūs pabeidzāt, labi, tad EPP Vetman Kola. Paldies, Dragī kungs! Mans jautājums ir pro, eh, par progresu, kas ticis sasniegts, eh, lai mūsu ekonomisko monetāro savienību uzvest uz pareizā ceļa. Ir skaidrs, ka OMT risinājums ir šobrīd paredzēts, lai uh, sniegtu garantijas tirgumu, pat ja pats mehānisms netiek īstenots. Uh, Jūs balstījāt savus secinājumus uz Eiropadoms jūnija lēmumiem, uzsvērāt eh, to, ka ir nepieciešams pabeigt ekonomikas monetāro savienību, bet palasot padomes secinājums, progress ir diezgan neskaidrs. Jūs jau plašāk skaidrojāt savā ievadrunā eh, par pasākumiem, nu šeit tas padomes secinājumos pat neatspoguļojās īsti. Un tad jautājums ir, vai ECB ir gatava vai apstākļi ir piemēroti, lai šo jauno instrumentu OMT izmantotu. Jūs uh, sacījāt, ka uh, šādu instrumentu var izmantot pēc dalību valsts pieprasījumu, bet vai tas ir arī saistīts ar reformu programmām? vai pastāv vispārēji kāda uh, saistība starp ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanu un šo mehānismu izmantošanu, un vai jūs progresu padomē uzskatāt par pietiekamu? Thank you. Uh... Paldies. Nu tā ļoti vispārīgi runājot, jebkurš progress, kuru mēs panākam lai panāktu uh, patiesāku, pilnīgāku monetāro savienību Eiropas Savienībā. Viss ir e, lielā mērā atkarīgs no reformām, fiskālām, struktūrālām reformām, tur, kur tās ir nepieciešams. Praktiski viss ir jāskata saistībā ar reformu procesu un uh, kontrakti ir saistīti ar to, pat ja tie ir minēti kaut kādā netiešā veidā. Tā tad uh, jāņem vērā, ka komisija, piemēram, ir lūgts veikt pētījumu par to, vai, piemēram, produktu tirgi, darba tirgi ir savietojami ar atrašanos vai piedarību Eiropas monetārai savienībai. Tā kā reformu uh, process ir saistīts būtībā ļoti cieši ar visu, ko mēs darām. Ja mēs skatāmies uz OMT, piemēram, instrumentu, tad te ir jāskatās, uh, Tur ir vesela virkni soļu, kas ir jāspēr pirms mēs to varam vispār iedarbināt. Tā tad ir nosacījumi, kas ir jāievēro, ir vajadzīgs neatkarīgs izvērtējums un uh, priekšnoteikumu definēšana. Uh, tā tad ir ESM un uh, attiecīgās programmas, uh, kurām valstīm ir jāpiesakās. Nu, un arī starptautiskais valūtas fonds. Un ja mēs runājam eh, par reformu kontraktiem, to esamību, nu tad iedomājieties, ka gada laikā pēc diviem gadiem varbūt, ka valstī būs nepieciešams iziet šo procesu. Un tāpēc man pārsteigtu, ja komisija to uz to brīdi neņemt vērā vai to neņemt vērā starptautiskais valūtas fonds. Yes, well, say... Jā, Tātad tas ir saistīts ar reformu programmu konkrētās dalībvalstīs, bet vai vispār ir e, tāds vispārējs sasaiste ar OMT instrumentu izmantošanu, ka vispārējiem progresam būtu jābūt ambiciozam? Nu, protams, par pārvaldību runājot, vai tas ir pietiekami ambiciozs, es domāju, ka šis gads ir tāds bijis. Nu, paskatīsimies atpakaļ, paskatīsimies, kāda situācija bija februārī. Uh, Mēs esam spēruši daudz ļoti būtisku soļu. To ir darījis, piemēram, Eiropas parlaments, no savas puses arī Eiropas padome. Tā kā šis gads, ja to salīdzinām ar, eh, piemēram, 11. gadu, tas tiešām iezīmēs tādu būtiska progresa gadu visās Eiropā pārvaldības frontēs, eh, reformās, kas tiek veiktas dalību valstīs, gan fiskālajā jomā, gan no struktūrālā viedokļa, kā arī eh, tirgus stabilizācijā. Jā, paldies. Makārtīs kundze, lūdzu. Es vēlējos atgriezties e, pie um, e, iepriekšējā jautājuma. Es presē esmu lasījusi, ka jūs esat sacījis, ka jūs esat pasīvs debatēs par Banku Savienību. Bet, kad būsiet proaktīvs, vai tāds būsiet, E, kad e, runāsiet par uzraudzības lomu. Mēs runājam par 600 bankām, kuras tiks kontrolētas, un 850 vai kā, nu tad daļa banku jūs pāraudzīsiet, daļu nacionāli uzraudzītāji kā jūs veiksiet šo darbu. Būs tātad noteikumu kopums, kā jūs to īstenosiet, kā panāksiet, ka tas tiek ievērots vai veiksiet kādus kopīgus pasākumus ar dalību valstīm. Un padome noraidīja ideju par uh, parādu, uh, parādas uh, tātad sadalību starp visiem. Un jūs, piemēram, sacījāt, kā vēlties, lai mm, nodokļu māk maksātāja nauda netiktu iekļa, iesaistīta tad, kad ir jāatlīdzina banku parādi, kā tad tas notiks. Un daži eksperti arī sacīja, ka ECB būtu jāatver īpaši uh, krīzes risinājumu kontrakti, uh, Eh, un šeit ir jāuzņemās nacionālā uzraudzība kā priekšnoteikums. Nu, es īsti nesaprotu, kāds viss strādās, man tas nav skaidrs. Man te ir zināmas priekšzināšanas, bet cilvēkiem, kas neko no tā nesaprot, viņiem, protams, būs ļoti liels neskaidrības. Nu jā, tad, kad es runāju par to, ka ECB ir pasīvs spēlētājs. Tas nozīmē, ka sa mēs esam tāda saņēmēja pusē, ja mēs runājam par likumdošanu. Uh, jo jūs esat likumdevējs. Vispirms nāk komisija eh, klajā ar savu likumdošanas priekšlikumu, tad jūs, parlaments un, un padome, pieņemat likumus. Eh, šeit mēs esam tātad saņēmēji lomā, taču, tad, kad mēs runājam par īstenošanu, nu, tad tā jau ir pilnīgi cita bilde. Mums ir uh, uzraudzības padome, uh, kas raugās to, lai loģistiskie apstākļi jaunajam mehānismam tiktu izveidoti. Un to mēs darām kopīgi. Protams, ka mēs sadarbojamies ar nacionālajiem uzraudzītājiem. Un šajā te uzraudzības padomē vispirms iepils, ietilps uzraudzītāji no dalībvalstīm. Nu, atkāpsimies atpakaļ. Nu, lūk, viena tāda ideja, kas cilvēkiem ir, eh, vai doma, ka mēs sadalīsim, sagriezīsim banku tirgu. Eh, Vienu daļu tieši pāraudīs ECB, otra paliks eh, dalību valstu ziņā. Nu, nē, nu tā nebūs. Mēs visi strādāsim kopā. Un vienotais uzraudzības mehānisms ir tas, ko veido Nacionālajie uzraudzītāji un ECB kopā. Tātad tie cilvēki ECB nebūs tieši atbildīgi par monetāro politiku, bet eh, kas runā par 150 bankām un uzraudzību no centra, tā būs dominējošā, un tad būs otra banku grupa, kur uh, mazāk dominējoša būs šī uzraudzība no centra, bet uh, dominējošā būs uzraudzība no dalībvalsts uzraudzītāja. Bet ECB joprojām būs uh, iespēja iejaukties un kontrolēt šīs bankas eh, un iekļaut jebkuru banku savā tiešajā uzraudzībā. Tā kā jebkuru banku var eh, pievienot šim te 150 bankām, kuras mēs paredzam pašlaik. Jebkurā gadījumā tā ir sistēma, kas vēl nav izveidota. Tā ir sistēma, kas vēl tikai tiek veidota. Uh, Tāpēc es jums varēšu sīkāk par to pastāstīt, tad, kad mēs vienkārši būsim tālāk pavirzījušies šajā procesā. Tārāk risinājuma eh, meklēšanas plāns. Es gribu teikt, ka Vispirms tas ir saistīts ar 95% izmaiņu likumdošanā un uh, tikai 5-10% naudas. Tātad, ko mēs gribam panākt ar vienotu uzraudzības mehānismu? Uh, kas ir galvenais lēmums, kas ir jāpieņem, ja kāda banka ir jāiekļauj šajā vienotajā uh, lēmumu pieņemšanas lēmumā. Tātad šeit ir jāizlem, vai kreditoriem maksāt, vai eh, akcionārus ignorēt un tā tālāk. Bet šobrīd mums ir dažādas banku likumdošanas un uh, eh, kreditoru saraksts dažādās valstīs ir atšķirīgs. Uh, Un tāpēc kādēļ ir vajadzīga šī vienotā uh, lēmu pieņemšanas uh, iestāde vai mehānisms? Tas ir nepieciešams tādēļ, lai zinātu, ko tad darīt ar glābjamo banku, uh, kurus kreditorus iekļaut un tā tālāk. Tātad, kā darīt visas tās lietas, kas ir saistīts ar bankas glābšanu. Un tad ir jābūt noteiktam fondam, eh, kas pārvalda mm, pašu glābšanas procesu. Uh, Tātad tas nav pats bankas finansiālās glābšanas fonds, tātad nauda, kas ir vajadzīga, bet tas ir līdzekļu kopums, kas ir vajadzīgs, lai veiktu šīs administratīvās darbības, lai finansētu, teiksim, naudas pārskaitījumu funkcijas uz citām filiāliem, filiāļu slēgšanu un tam līdzīgas lietas. Es atvainojos, ka esmu. Uh, Nu, redzat, es te tā reizēm aizraujos par sev eh, dārgām lietām. Jā, protams, tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Es jums piekrītu, saka sēdz vadītāja. Makārtīs kundze vēlreiz saka, bet ja jūs tieši nepārvaldat šīs bankas, bet eh, nacionālie saka, eh, uzraudzītāji saka, ka viņi nepakļaus to vienotai lēmu pieņemšanas procedūrai un mehānismam. Nē, nu redzat atbild Drāgan kungs. Mums vēl tas viss nedarbojas, tas viss nav, vēl nav izveidots. Bet man ir sajūta tāda, ka centrālā uzraudzītāja paziņojums, ka banka ir jāpārstrukturē, tas faktiski jau dod uh, signālu nacionālajiem uzraudzītājiem rīkoties, jo tad iedomājieties, kas eh, viņiem ir jādara šādā situācijā. Un kas notiek, ja nacionālais uzraudzītājs neko nedarīs? Kā jūs domājat, ko e, depozītu turētāji darīs? Viņi vienkārši izņems visu naudu, tā kā e, banku uzraudzītājiem ir jārīkos nekavējoties šādā situācijā. Un, e, Protams, ka labāk ir jau, lai viss būtu pilnībā izveidots uz to brīdi, kad mēs sāksim. Jā, labi, Gunārs Hokmarks nākamais, kas bija referents eh, krīzes risināšanas priekšlikumam. Liels paldies! Es eh, gribēju jautāt par eh, makroekonomiskajām sekām. Jūs uh, iepazīstinājāt ar, OECD, ar um, ECB programmu un uh, izmaksām uh, un to, cik tas daudz maksās un aprakstījāt arī to, ka Japānas banka rī, rīkosies līdzīgi un tā tālāk. Tā kā nav nekāds pārsteigums, ka uh, tam visam ir sekas e, īstermiņā, tātad tam būs zinām spēja nomierināt tirgus, bet, nu kā, ja palūkojamies ap stūri, kādu veidu riskus jūs redzat, jūs, piemēram, savā prezentācijā ieskicējāt nepieciešamību uh, paturēt līdzsvaru makroekonomiskā nozīmē un šādu te e, lietu mēs līdz šim neesam pieredzējuši. Uh, īstermiņā varbūt tas šķiet diezgan vienkārši, bet jūs esat atbildīgs arī par ilgtermiņa attīstību, un tas būs daudz sarežģītāk. Ja mums būtu laiks un iespēja, varbūt varētu minēt dažus vārdus par uh, šo te fragmentācijas, varbūt sadrumstalotības risku, kas izriet eh, tieši no fakta, ka uzraudzība tiks veikta balstoties uz eirozonu, kādas tam būs sekas. Bet galvenais eh, man interesējušais jautājums ir makroekonomika. Jā, paldies. Nu, protams, ka es varu runāt tikai par savu jurisdikciju un proti par ECB pilnvaru lauciņu. Mēs esam veikuši divas LTRO uh, tātad, uh, operācijas, kas ir saistītas ar likviditāti. Mm, bet, nu, faktiski tas viss ir saistīts pagaidām tikai ar paziņošanu, nevis ar rīcību. Bet, nu, skaidrs, ka jūs esat bijuši gatavi uh, veikt šīs darbības. Bet, kas attiec uz šīm abām operācijām, ir tiesa, ka M3 mehānismu mēs neizmantojām, jo ir vajadzīgas trīs lietas. Ir jābūt eh, likviditātei, kas ieiet M3 mehānismā, un līdzekļi tiek reāli pēc tam eh, aizdoti cilvēkiem. Ja? Tātad tie ir līdzekļi, kas pēc tam var tikt izmantot ekonomikā, bet diemžēl tas viss nenotika. Un šī, es jau to teicu pašā sākumā, un arī jautājumi tika uzdot par to. Es jau teicu, ka šie līdzekļi, ko mēs piešķīrām, nu nenonāca reālajā ekonomikā. Un eh, tāda procenta likmes eh, in, inflācija samazinājusies, 2,2% ir pašlaik, kad sākumā 2,7%. Tālāk nākošais jautājums. Mums ir ļoti daudz instrumentu, ko mēs varam izmantot, lai saglabātu likviditāti tādu, kā mēs to esam radījuši. Bet nākamā gada sākumā mēs droši vien novērosim, ka uh, virkne banku sāks atmas, atmaksāt ilgtermiņa refinansēšanas operācijas. Un jūnijā mēs rēķējām arī jūlijā, jūlija beigās, pret eirozonas sadrumstalošanos, kas varēja radīt diezgan katastrofālus scenārijus. Un zināmā mērā mēs esam redzējuši uzlabojumus visos tirgus sektoros. Uh, Un e, vienota uzraucības mehānisma apstiprināšana nebūs tā, kas sadrumstalos uh, e, eiro zonu, kā daži varbūt šeit izteicās. Jo es vēroju pakāpenisku uzlabošanos finansēšanas apstākļos, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs uh, sagaidām uh, tātad atveseļošanos nākošā gada pirmajā otrajā pusē. Tālāk podimatas eh, kundze. Jā, vispirms vēlējos noskaidrot, kādēļ bankas, kuras nepārstāv sistēmisku risku un paliks nacionālajā uzraudzībā, eh, nevarēs gūt nu, labumu no tiešās rekapitalizācijas. Un runājot eh, par padomas lēmumiem, ņemot vērā ECFIN lēmumus, kurus atbalstīja dalībvalstu vadītāja attiecībā uz vienotu uzraudzības mehānismu kā pirmo soli, runājot par fiskālo integrāciju, lēmumi, kas tika pieņemti, bija daudz mazāk ambiciozi. Vai jūsuprāt, Banku Savienību varētu būtu darboties spējīga, ja nebūs riska sadalas mehānismu. Un kas galvā vispār ir pazūdis eh, no padomu secinājumiem - fiskālās kapacitātes tālāk izmantošana un attiecībā uz Grieķiju lēmumu, ko pieņem Eirogrupa. Kad mēs varam sagaidīt ECB un centrālo banku uh, puses lēmuma īstenošanu attiecībā uz vērtspapīru uh, tirgus, tirgu uh, attiecībā uz segregā, segregētiem vai atdalītiem kontiem. Runājot par ECB uzraudzību. Šeit uh, koncepcija ir būtiskums. Varētu būt bankas, kas eh, nav uh, varbūt lielas pēc sava izmēra, bet tās var radīt sistēmisku risku. Un līdz ar to tās iekļausies šo 150 banku skaitā. Un es gribētu teikt, ka tas nav nekāds akmenīts ir cipars. Tās varbūt 103, 150 vai vēl kāds cits cipars. Uh, Un jautājums ir vēl arī par to, e, cik e, šobrīd ne Eirozonā esošās valstis pievienosies sistēmai. Un runājot e, par iespēju past, banku savienībai pastāvēt bez fiskālās savienības. Banku savienībai kādreiz bija trīs pīlāri, divi no kuriem vispār neiekļāva nekādu kopīgu riska dalīšanu un kopējās depozītu garantijas. Un jums var būt banku savienība at, attiecībā uz uzraudzību un lēmumu pieņemšanu, noregulējumu, bet jūs varat zināmā mērā sadalīt šo sasaisti starp bankām un uh, valstīm attiecībā uz uzraudzību. Te pašā laikā saglabājot pārliecību, ka centrālais uzraudzītājs eh, izvērtēs bankas neatkarīgi no tā, kur tās ir izvietotas, neatkarīgi no nacionālajām interesēm vai politiskā spiediena dalību valstīs. Un savā ziņā šī saikne ir, eh, zināmā mērā, pārrauta. Bet, ja jūs gribat rekapitalizēt banku, kas neietilpst ESM programmā, bet joprojām. Uh, ir nacionālajā budžetā, tad šī saikne nu, nevar tik pārauto simtprocentīgi. Nu, vismaz tāds ir mans vērtējums. Bet pirms jūs eh, varat runāt par kopīgu risku uzņemšanos, ir jānodemonstrē, ka visas dalība valstis tiešām vēlas upurēt savu nacionālo suverenitāti attiecībā uz šo jautājumu. Un, uh, Uh, atbilsti toši rīkoties tiem noteikumiem, ko, kuriem pašas piekritušas. Tas attiecas uz risku, uz kopējo fiskālās savienības veidošanu. Par SMP pēļņu ECB šo pēļņu ir izdalījusi centrālajām bankām un centrālās bankas dalību valstīs. Uh, saskaņā ar savu uh, likumdošanā noteikto kārtību uh, šos te līdzekļus uh, vai nu nodos savu valdību rīcībā vai izmantos savu programmu realizēšanā. Runājot par fiskālo kapacitāti un par to, ka varbūt kaut kāda Nu, jāsaka, tas viss nav pilnībā pazūdis, jo pastāv iespējas slēgt reformu kontraktus, līgumus, un tas ir veids, kādā veidā fiskālā eh, kapacitāte tika atspoguļot, vai kādā veidā, vai kādā griezumā par to tika runāts eh, samita um, slēdzienos. Tālāk EPP vārdā. Fejo kungs. Paldies. Dragie kungs, man jums ir divi jautājumi. Pirmais saistīts ar sistēmu, kas tiks izmantota, eh, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz parādiem. Eh, tāpat arī finanšu disciplīnas, fiskālās disciplīnas eh, līgumu un izaugsmas līgumu. Mēs šeit runājam par stimuliem un tā teikt tā burkānu stimulām un pātagu. Mēs jau skaidri noprotam, kas ir kas šajā vienādojumā, bet eh, vai dažām valstīm nav nepieciešams papildus stimuls, lai tās nostātos uz pareizā ceļa reformām? Otrs jautājums par valstu parādiem daudzās no mūsu pārstāvētām valstīm tas ir pārāk liels. Jūs runājat par vairākiem pasākumiem, kurus var izmantot eh, šīs problēmas risināšanā, piemēram, atsevišķu fondu izmantošanu, bet šajā kontekstā, ko jūs eh, domājat, kā būtu jārīkojas attiecībā uz eh, šo parādu pārlieku par lielā apmērā? Uh, Un vēlos izmantot arī šo iespēju novēlēt jums e, priecīgs Ziemassvētkus un e, veiksmīgi 2013. gadu. Nu, principā visiem šis vēlējums. Katrā ziņā mēs daudz ko sagaidām no nākamā gada. Jā, paldies! Fiskālās korekcijas e, nebija novēršamas. Atcerēsimies, kā mēs nonācām šajā situācijā vispār. Otrakārt, samazinājums ir sagaidāms kā rezultāts. Protams, jā, īstermiņa ievērojams samazinājums. Kā mēs varam kompensēt šos um, rezultātus? Nu, ir dažādi veidi. Uh, pie viens varētu būt koncentrēties uz uh, pasākumiem, uh, Eh, kas saistīta arī ar struktūra, struktūrālajām reformām, cerot, ka eksporti palielināsies. Mums ir piemēri valstīm, kas ir mazinājušas šos eh, fiskālo korekciju eh, rezultātus tieši izmantojot eksporta pieaugums, kas atstāja pozitīvu ietekmi uz izaugsmi un darba vietu izveidi. Tās ir galvenās stratēģijas, jā, ļoti sāpīgā situācijā šīm valstīm. Um, mums nevajadzētu vieglprātīgi izturēties pret šīm bažām. To mēs arī nedaram. Kas attiecas uz milzīgajiem parāda apjomiem? šeit nav nekāds uh, brīnum uh, risinājums. Da, daudzām valstīm ir milzīgs parāda apjoms. Pašreizējā stratēģija balstās uz to, lai samazinātu parāda attiecību pret IKP. Un tiešām paldies par Ziemassvētku novēlējumiem. Tos tiešām uh, sirsnīgi novēlu gan jums personīgi, gan visiem pārējiem. Paldies! Ramon Tremoza tālāk. Paldies priekšsarētāji, dragī kungs! Vēlos uzdot jums jautājumus par Spānijas prognozi, ko jūs veicāt. Jūs ļoti optimistiski izteicāties, bet es atgādināšu, ka visi es. E, OECD, Eiropas komisijas un e, citu iestāžu prognozes nav bijušas precīzas, un uh, tiek runāts, ka nākamais gads varētu būt vissmagākais gads Spānijā. Uh, protams, ka situācija sarežģīta, uh, deficīts netiek kontrolēts, un mums ir jāskatās, kāda ietekme būs šiem glābšanas pasākumu īstenošanai. Jūs arī sacījāt, ka eksports ir pieaugs. Jā, kopš 2009. gada Spānijas eksporta apjoms ir pieaugs, bet uh, tikai daži Spānijas reģioni uh, rada šo eksporta pieaugumu, un es kā Katalānijas pārstāvis apstiprinu, ka mans reģions ir viens no šiem. Um, īsti nezinu, vai jums ir vairāk e, informācijas, e, kas e, ir pamatā jūsu optimismam par Spāniju. Nu, es neizteicu prognozes par Spāniju, tas bija par visu eirozonu, un pie tā es arī palieku. Paldies! Tagad pirms mēneša Spānijas uh, Eh, finanšu ministrs bija šeit un sacīja, Spānija ir ļoti konkrēti spējīga ekonomika. Ko jūs par to domājat? Nu, es atvainojos, bet es nekomentēšu par valstu ministru paziņojumiem. Es varu komentēt par faktiem. Fakti parāda, ka Spānijā darba vienību izmaksas samazinājās uh, un mm, tekošā konta deficīts ir samazinājies. Tā ka tiešām ir signāli, kas liecina par eh, situācijas uzlabošanos. Savā ziņā ir kļūda neatzīt, ka notiek progress Spānijā, bet tas pats ir eh, sakāms arī par Grieķiju, Portugālu un Īriju un visām valstīm, kas saskarās ar grūtībām. Šis ir bijis gads, ko mēs varam saukt par sāpīga progresa gadu. Paldies! Man vēl pusotra minūte, es vēl gribu izmantot laiku. Par eh, darba vienības izmaksām vai jūs eh, veicat nodalījumu arī ar privātu un publisko sektoru, ja es nekļūdos, Spānijas eh, viceprezidents sacīja, ka bonusi ierēģiem netiks izmaksāti šogad, bet gan nākamgad. Uh, Un uh, vai nav tā, ka šie samazinājumi attiecas uz privāto sektoru? Nē, tas ir uz visu ekonomiku attiecināms. Tāpat laikā ir bijušas reformas arī darba tirgu, protams. Tā kā sacīšu vēlreiz, šis ir bijis sāpīga progresa gads, bet progress ir. Paldies! Ziemassvētku laiks ir skaidrs, jau mēs arī tā ceram. Jā, Ramons mums parādīja, cik efektīvi viņš var strādāt atvēlētajā laikā. Žanpols Kozēt. Merci, madame. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies. Kā Mario Draghi ir kopā ar mums, ja mēs. Um, būtu Spānija, es būtu jūs aicinājis uz koridu. Jūs ļoti labi izskaidrojat mums dažādas organizācijas un termiņus, kā e, noteiks e, šo struktūru veidošana, sadarbība ar nacionālajiem e, regulatoriem. Un tad, kad es atceros to, kas tika ziņot sākumā par Eiropas uzraudzību, lai novērstu, ja skaidri sakot, trūkumus, kas tika konstatēti finanšu krīzes laikā, tad šodien mēs uh, aptveram, ka nospraustie mērķi bija daudz pieticīgāki, un es gribētu jautāt, kā ECB ir iecerējusi labot pieļautos trūkumus un ar kādiem papildus līdzekļiem. Robert, côté de moi, je suis très méchant pour Noël. Jā, tuvojas Ziemassvētki, un es varbūt, ka šis jautājums ir nepieļaujams Ziemassvētku vakarā, bet nu neko nevar darīt. Paldies. Šis jautājums, ko es uzdodu bieži pat sev, un tas ir tikai. Uh, pilnīgi dabisks, labāk mēs atbildi, sniegsim uz to atbildi. Un atbildi ir meklējumi tajā faktā, ka mēs nedomājam, ka būsim labāki kā jebkurš cits nacionālais uzraugs, jo mēs ar tiem sadarbosimies. Atvotais uzraudzības mehānisms ir tāds, kuros nacionālie eh, uzraudzības mehānismi sadarbojas ar ECB un uh, Izšķirīgi ir tas, ka ar šo mehānismu mēs eh, pārvarēsim valstu robežas, mēs eh, pārvarēsim tos žogus, kas ir palīdzējuši fragmentēt eirozonu. Un eh, sniedzot šo atbildes. Uh, Eh, nebiju, negribēju teikt, kā ECB var rīkoties labāk, kamēr mēs to nesam tik tiešām iztenojuši. Paldies, Žanpaul, eh, vai jūs vēlaties papildināt? Nē, tādā gadījumā mēs eh, pārējām pie sociāldemokrātiem Pītera Skinnera. Not superhuman, but perhaps. Jā, paldies. Varbūt. Uh nākamais gads būs veiksmīgāks nekā šis, vismaz tā mēs to sagaidām. Nu, Izklausās, ka jūs sakat, ka tie ir pārāk eh, neseni jautājumi, lai varētu sniegt kādu izvērtējumu, bet mēs, vai mēs zinām to banku skaitu, kas kvalificējas atbalsta saņemšanai tiešai rekapitalizācijas mehānismu ietvaros. Jūs šobrīd sakat, ka tas īsti nav skaidrs. Nu, varbūt jūs varat kaut ko precīzāk pateikt. Uh. No, I don't think we can. Nē, es nedomāju, ka mēs varam šobrīd kādu skaitli nosaukt. Nu, tas ir eh, pilnīgi cits process. Mēs zinām, kuras bankas varētu prasīt atbalstu, tādēļ, ka viņas atrodas konkrētās valstīs un uh, viņas būs uh, vienotā uzraudzības mehānismu ietvaros, bet ir grūti minēt, kurām eh, bankām būs nepieciešams eh, tiešās rekapitalizācijas mehānismu piemērošana pusotra gada no šī brīža. ESM eh, e mehānisms izmantos uzraudzības mehānismu darbību kā atbalstu lēmumu pieņemšanai, bet ESM e būs tie, kas pieņems lēmumu gal galā. Tātad praksē jūs teiktu, ka ir grūti novērtēt, teorētiski iespējams, ka būtu iespējams. Bet varbūt var paprasīt par ekonomiku kopumā. Tā tad inflācija, eh, augstais inflācijas līmenis un augsts bezdarba līmenis, tie ir divi lielākie biedi ekonomistiem. Vai jūs eh, sevi varbūt eh, neredzat kā bremzētājs šajos procesos. Nu, tad Ziemassvētki visi gaida dāvanas, un e, daudz, ka darba ir ieguldīts, bet, protams, būs arī kritika, ka jūs esat e, tas, kas bremzē visu šo pasākumu bojā svētkus tēlēm izsakoties. Well, we, we have, um, Mēs šogad Kā jau sacīju iepriekš, esam e, ilgtermiņa refinansēšanas operācijas vesels divus īstenojuši, arī tiešos prasījums, e, tas labākais veids, e, kā pieteikties finansējuma saņemšanai bankām, aizdodot līdzekļus, bankas arī saņem nodrošinājumu no mums. Procentu likums ir zemas, reālās uh, likums ir negatīvs pat Eirozonā daudzās valstās. Un uh, saskaņā ar jebkurām uh, prognozēm vidējā un ilgtermiņā mēs esam sev nodrošinājuši, cik tas ir iespējams. Un to mēs esam šogad paveikuši. Un tas arī paliek spēkā un esam samērā pārliecināti, ka šī monetārā politika arī pa paliks spēkā. Un ar laiku nonāksim labākā ekonomiskā situācijā, nekā mēs to redzam šobrīd. Uh, Tā, tāda nu ir ECB prognoze visai uh, Eirozonai. Tātad mēs e, plānojam redzēt atvesļošanos nākamā gada otrajā pusē Eirozonā. Pīters nevēlas papildus jautājumus uzdot, un Ge Gejs Mičels. Paldies priekšsēdētāji! Pievienošos citiem no, novēlot eh, priecīgu Ziemassvētku Dragī kungam un cerams, ka līdz 17. martam svētā Patrika dienai, kas tiek īrija atzīmēta, īriem būs iemesls smaidīt. Vismaz attiecībā uz parāda eh, samazināšanas termiņiem. Cilvēki, it īpaši oportunisti, saka, ka uh, taupības pasākumi darbojās. Bet tāpat laikā mēs riskējam ar sabiedrības atbalsta zaudēšanu, ja nedosim viņiem kādu cerību. Līdz ar to es jautāšu jums, dragī kungs, sekojuši. Vācijas finanses ministrs Šoble eh, pagājušajā nedēļā citēja Berenberg bankas Londonā galvenā ekonomiska eh, analīzes uh, citātu, ka e, Eirozonai paliekot uz reformu ceļa, e, būs iespējams ar laiku kļūt par e, viskonkurētspējīgāko rietumu pasaules ekonomiku. Vai jūs varat piekrist šādam apgalvojumam un dot mums šādas cerības Ziemassvētkos? Jā, es arī piekrītu šiem viedoklim. Piekrītam tādēļ, ka Eirozonai savā ziņā ir vislabākais pamats, kur mēs varam vispār atrast starp valstīm. Paskroties budžeta eh, parādus, tekošo konta situāciju, cenu, inflāciju. Vienalga, kur rādītāji jūs skatīsieties, jūs redzēsiet, ka situācija ir um, mazāk nesabalansēta salīdzinot ar citām pasaules daļām. Bet kas mums ir jādara? Mums ir jābūvē uz šiem drošajiem pamatiem, lai Eirozona varētu pārvarēt šo fragmentāciju, kas savā ziņā izolē šīs valstis, eh, padarot tās at atkarīgs no saviem individuālajiem trūkumiem. Un izskatās, ka šogad mēs tiešām esam daudz ko panākuši, virzoties uz uh, šī mērķa sasniegšanu, koriģējot šos nesalīdzvarotos uh, elementus, uzlabojot konkurētspēju, bet arī pārvaldības līmeni Eirozonā, cenšoties panākt pārdomātāku, patiesāku monetāro savienību, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka skatoties uz šiem pamatiem, šie pamati jau ir labi. Tie arī nodrošina stabilitāti pamatā šim mēķim, ko Vācijas finanšu ministrs arī ir ietvērs savos komentārus. Paldies priekšsarētāji par šādām Ziemassvētku cerībām, bet vai es varu papildināt? Mēs uh, sakam cilvēkiem, kas ir jādara, bet nepasakam bieži vien kāpēc. Vai jūs varat ierosināt, varbūt jūsu uh, līmenī, kā Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājiem, jūs esat paveicis lielisku darbu, uh, un arī banka ir paveicis lielisku darbu, mēs varbūt nepietiekam bieži to esam teikuši, bet varbūt ministra padomas līmenī un Eiropa padomas līmenī mums ir jāsāk runāt arī par to, kāpēc kaut kas tiek darīts. Uh, paskaidroja cilvēkiem, kāpēc kaut kas tiek darīts un kāds būs rezultāts. Un cerams, ka atvesušanās tiešām būs 13. gadā, un paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Paldies, paldies par laipnējiem vārdiem un par ierosinājumu e, sniegt plašākus skaidrojumus tad, kad mēs komentējam pieņemtos politikas lēmumus. Paldies par to. To mēs e, noteikti ņemsim vērā. Paldies! Ar to arī eh, noslēdzam šo monetāro dialogu. Nākamais ir paredzēts 18. februārī. Lūdzu, neiet visi projām, jo mums ir paredzēta tikšanās ar ministru Šjārlī, eh, kurš Kipras eh, prezidentūras noslēgumā ieradīsies šodien pie mums. Un tas ir plānots 17.30. Tie, kas e, dodas projām, ņemiet vērā, ka rītdien sanāksme nenotiek šeit, bet 2Q2 zālē. E, tātad rīt no rīta 2Q2 un īsa, īsa pauze, tātad pārtraukums uz minūtēm piecām. Paldies! Okay, so we are now. Uh... Labi, cienījamie kolēģi! Atgriežamies pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa un ekonomiskais dialogs ar Ekofinu uh, padomes uh, priekšsēdētāju Kipras finanšu ministru Vasos uh, Šārlī. Un, protams, es došu viņam vārdu uz desmit minūtēm Yeah, five minute, uh, question. un tad uh, atkal jautājumu un atbilžu sesija. Tātad piecu minūšu laika nišās. Lūdzu, ministra kungs, vārds ir jums. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, vēlētos sākt ar paziņojumu, ka Eiropas Savienība ir lielākais kopējais tirgus un eiro ir stiprākā valūta pat uh, fi, uh, finanšu krīzes situācijām. Saskaņā ar nesenu OECD pētījumu, tas ir uh, izlaists septembrī, uh, un komisijas pagājušā mēneša prognozi. Trīs lielākās dalība ekonomikas - Vācija, Francija un Itālija. To ekonomikas ir uh, eh, kļūšas mazākas apjomā un, diemžēl, nebūs eh, iespējams ātri novērst eh, straujo bezdarba pieaugumu, īpaši jauniešu bezdarbu, ko mēs e, pieredzam jau vairākus pēdējos gadus. Tas ir viens no satraucošākajiem aspektiem krīzē Eiropas Savienībā. Eh, krīzei ir negatīva ietekme uz uzticību uzņēmēja darbības eh, vidē. Eh, un tas ietekmē izaugsmas perspektīvas. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs rastu ilgspējīgus risinājumus krīzei. Lai arī daudzas Eiropas Savienības dalība valstis ir īstenojušas struktūrālas reformas pēdējos gados, vairāk izaicinājumu joprojām nav atrisināti. Mēs zinām, ka uh, ieguvumi no uh, eh, struktūrālām reformām parasti Mm, dod eh, pozitīvu efektu vidējā termiņā un pozitīvi ietekmē visu ekonomikas attīstību Eiropas Savienībā. Atrisinot Eiropas banku problēmas un veidojot eh, labi funkcionējošus eh, finanšu tirgus, nodrošinot konsolidāciju un stabilu monetāro politiku, šķiet, ka tie ir svarīgāki elementi, lai panāktu atkal izaugsmi ēs. Un tagad es īsumā vēlētos iepazīstināt jūs ar padomas rezultātiem pagājušā nedēļā. Padome vienotājās, vienojās par ceļu kartes kopēju pieņemšanu, kas balstītos uz uh, solidaritāti un integrāciju. Tādēļ ir svarīgi pāraut maģisko apli Un attiecībā uz eh, oktobra padomas secinājumiem par operatīvo ietvaru. Eh, par šīm lietām būtu jāpanāk strauja vienošanās nākošā gada pirmajā pusē jo uz brīdi, kad eh, tiks izveidots vienotais uzraudzības mehānisms, eh, būtu eh, jābūt ne, iespējai strauji rekapitalizēt bankas. Banku uzraudzība Uh, tiks pakļauta vienotam uzraudzības mehānismam, un vienotais lēmumu pieņemšanas mehānisms būs absolūti nepieciešams šim nolūkam. Tādēļ 13. gadā komisija nāks klajā ar uh, vienoto lēmumu pieņemšanas mehānismu dalību valstīm, kas līdzdarbojas vienotajā uzraudzības mehānismā. Uh, ar mērķi eh, pieņemt to pašai eh, nākamajā parlamenta ciklā. Tas nodrošinās finanšu stabilitāti un efektīvu ietvaru finanšu institūciju noregulēšanā un uh, aizsardzībā no tālākām banku krīzēm. Lai nodrošinātu konkurētspēju un izaugsmi uh, globālā kontekstā, uh, Eirozonā un visā Eiropas Savienībā virkne citu svarīgu jautājumu tiks pētīta Eiropas padomas jūnijas sesijā. Tas ir saistīts ar nacionālās reformas koordināciju, sociālo dimensiju, emu ekonomiskā monetārajā savienībā un e, kopējiem līgumiem par konkurēt spēju, kā arī pasākumiem, kas veicinātu vienoto tirgu un aizsargātu tā integritāti. Šī procesa laikā demokrātiskā leģitimitāte tiks nodrošināta. Tālāk politikas veidošanas e, mehānismiem ir jābūt, eh, protams, saistīstiem ar aktīvu parlamentu iesaistīšanos. Tādēļ jāveido jauni mehānismi, kas palielinās sadarbību starp dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu saskaņā ar 13. kompaktu pāntu un līgumu eh, pirmo protokolu. Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti kopīgi noteiks, kā jāorganizē konf pārstāvi konference, lai apspriest jautājumus, kas saistīti ar ekonomisko un mon monetāro savienību. Runājot par Grieķiju, Eirogrupa un vēlāk padome nesen vienojās e, e, grozīt fiskālās e, korekcijas sadaļu, lai samazinātu lai pagarinātu deficīta samazināšanas termiņu Grieķijai līdz 16. gadam un varētu apmierināt Grieķijas finansiālās vajadzības laika posmā no 13. līdz 16. gadam, kā arī samazinātu deficītu līdz noteiktam līmenim līdz 20. gadam. Runājot par ekonomisko pārvaldību un e, divu likumdošanas aktu pakotni, esam gandrīz panākuši vienošanos par e, šo te pakotni, vēlētos pateikties referentiem un sārunu komandu par eh, ieguldītajām pūlēm un uh, spēju rast kompromisu, kas ir gal, gandrīz uh, ļāvis pabeigt šo, do, šos dokumentus. Gozesa uh, ziņojuma sadaļa ir jau pabeigta, un Frēra e, ziņojumā ir palikusi vēl viena sadaļa - pārskata klauzula, un saistībā ar to arī komisijas e, deklarācija par ekonomisku ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanu. Mums ir jāatzīst, ka ir ļoti grūti rast kopēju pamatu attiecībā uz tādiem jautājumiem, kā piemēram eiro obligācijas un eh, tam līdzīgiem jautājumiem. Svarīgi ir arī ņemt vērā juridiskos apsvērums par to, kas ir iespējams balstoties pašreizējiem līgumiem un kas nav iespējams. Uh, un attiecīgi pagājušās nedēļas padomu secināja, ka ir nepieciešams veikt vairāk darba tieši pie šiem jautājumiem. Tieši tādēļ Eiropas padomas priekšsēdētājs tiešā sadarbībā ar komisijas priekšsēdētāju un konsultējoties ar dalību valstīm prezentēs 13. gada jūnijas padomē iespējamo pasākumu kopumu un uh, ceļu karti uh, attiecībā uz virkni jautājumiem, ieskaitot solidaritātes mehānismu. Būtu eh, pār agri secināt un iekļaut kaut ko šajās eh, likumdošanā, kas varētu aizteikties priekšā eh, šim te konsultāciju mm, posmam, kas noteikti sekos. Runājot par komisijas apņēmību nāk klajā ar deklarāciju. Uh, Eh, kas novadīs mūs pie pilnīgas vienošanās. Es tiešām ceru, ka mēs varēsim vēlreiz pierādīt, ka kopienas metode ir darboties spējīga. Eh, runājot par uzraudzības mehānismu, es vēlētos teikt dažus vārdus par to. Kā jūs visi zinat, tad Vienošanās, kas tika panākta Ekofin padomē pagājušajā nedēļā, nenāca viegli. Pēc 15 eh, stundu garas eh, sesijas un ņemot vērā to, ka nācās risināt ārkārtīgi lielu skaitu dažādu jautājumu, vienošanās eh, respektē piecus pamat principus, un tie bija sekojoši. Skaidrs sadalījums starp monetāro politiku un uzraudzības funkcijām, vienlīdzīga attieksme pret e, e, eiro un eirozonas dalību valstīm, kas līdzdarbojas vienotajā uzraudzības mehānismā. Treškārt, e, atskaitīšanās pasākumi, kas ir atbilstoši. Tālāk, vienotais uzraudzības mehānisms balstīties uz augstāku uzraudzības standartu bankām un ECB uzraudzīs visas e, eh, kredīti iestādes diferencētā veidā un e, tiešā veidā veiks visu svarīgāko banku uzraudzību tajās dalībvalstīs, kuras līdzdarbos, kuras piedalīsies un eh, līdzsvarots lēmums, lēmumu pieņemšanas eh, mehānisms eh, Eiropas banku iestādē. Padomē, tas ir bijis ļoti svarīgi, lai vienotā tirgus integritāte pilnībā tiku respektēta, veidojot šo pievienoto uzraudzības mehānismu. Un ir bijis arī svarīgi nodrošināt, ka vienotā mehānisma uh, izveide e, netraucēs līdzsvaru starp nacionālo kompetento iestāžu kompetenci un EBA vai Eiropas banku iestādi. Mēs kopā esam strādājuši pie tā, lai izstrādātu kopēju uzraudzības ietvaru. Es saprotu, ka konsultācijas un sarunas par uh, uzraudzības mehānismu novedīs pie vienošanās par banku uzraudzību visaugstākajā līmenī, ņemot vērā pēdējo gadu attīstību. Jāņem, uh, mēs nevaram neatzīt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par oktobra padomas uh, secinājumiem. Uh, Mēs esam turpinājuši darbu pie vienoto noteikumu kopuma. Tas ietver eh, nākotnes vienošanās par pārskatītajām kapitāla prasībām. Kipras prezidentūras laikā esam kopā eh, pavirzījušies uz priekšu, eh, izstrādājot šo likumdošanas pakotni. Nākotnes sārunas koncentrēsies tikai uz ierobežot vēl neatrisinātu jautājumu eh, kopumu un eh, tātad eh, procesa gals jau ir saskatāms, taču tas vēl nav sasniegts. Detalizēt pašlaik nekomentēšu neatrisinātos jautājumus, jo īstā vieta to risināšanai ir trialogu process. Un atļaujiet man vēlreiz uzsvērt sekojošo. Varbūt es būšu gan eh, drosmīgs pajautāt eh, īra kolēģiem. Šis ir dokuments, kam padome, eh, ko, kas padome ir prioritārs. Es vēlētos atgādināt, ka decembra padome uzsvēra, cik svarīgi ir šie te kopējie noteikumi un aicināja pēc iespējas ātrāk šo vienoto noteikumu kopumu pieņemt. Attiecībā uz eh, CRA mēs esam panākuši politisku vienošanos par uh, kredīta uh, reitinga aģentūra regulējumu. Esam sākuši trialogus mūsu prezidentos laikā un uh, sarunas bija tiešām daudz no mums prasošas. Uh, bet es ceru, ka eh, tā rezultātā mums būs drošāka vīda finanšu pakalpojumu industrijai. Vēlētos uzsvērt eh, normas, eh, par kurām mēs vienojāmies, piemēram, automātisku paļaušanos uz reitingiem, kā arī uz kredītreitingu atbildības paaugstināšanu. Tas viss ir vērsts uz to, lai padarītu caurskatāmas eh, reitingu piešķiršanas procedūras, eh, kā arī eh, lai atvieglotu tirgu atkarību no kreditreitingu aģentūru vērtējumiem. Un visbeidzot, es apsveicu vienošanos ar parlamentu par riska kapitāla fondiem un uh, sociālās uzņēmējdarbības fondiem. FTT. Kipras prezidentūras laikā vēlētos pateikties parlamentam par uh, pastāvīgo uzmanību, kas ir pievērsta finanšu darījumu nodoklim. Uh, parlaments ir ilgāk bijis interesēts šī jautājuma risināšanā. Es mm, gribētu atzīmēt arī Podimātas eh, ziņojumu par kopējo sistēmu eh, finanšu darījumu nozoklim un eh, rezolūciju, kas tika pieņemta pagājušajā nedēļa ziņojumu, kas tika pieņemts agrāk šogad. Jūnija un jūlija padome ir nogludinājusi ceļu kopējai procedūrai, uh, lai dalībvalstis, eh, kuras vēlas ieviest šo nodokli, varētu pašas tālāk arī virzīties uz priekšu. 11 dalībvalstis ir izvēlējušās pievienoties pastiprinātās sadarbības mehānismam šajā uh, situācijā, un viena vēl domā par uh, šādu iespēju. Un uh, padomē ir jālēmī par šīs sadarbības atļaušanu izpētot šo priekšlikumu. Esmu pateicīgs parlamentam par to, ka tas ir ātri atsaucies uz lūgumu dot savu apstiprinājumu, lai varētu turpināt eh, pastiprinātās sadarbības procesu. Eh, tālāk soļi ir jāspēr padomēji, eh, lai ļautu šim procesam sākties. Thank you very much, uh, minister, and, and I... Paldies, ministra un gribu pateikties. Man ir prezidentūras eh, paziņojuma eh, kopija šeit, un es domāju, ka jūs eh, arī atzīstat to, kas bija iekļauts Gozes ziņojumā, apstiprinot, ka Eiropas parlaments ir paudzes viedokli pār 2012. gada Eiropas semestri īstenošanu. Paldies par to, ka atzīstat parlamentu lomu. Un tagad pāriesim pie jautājumu kārtas un vispirms vārds e, Tautas partijai un Žanam Polam Gozēsam. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Tā kā mēs esam paši savā vidū, mēs varam uh, runāt uh, šovakar. Uh, vienkārši, un pat ja nav ļoti daudz deputātu, tad tomēr ir klātesošie deputāti, kuri strādāja ar Kipras prezidentūru. Tas nozīmē, kā Kipras eh, prezidentūras tēls vispēcīgs, eh, jo mēs esam šovakar, lai jūs uzklausītu šeit. Otrkārt, mēs ar prieku atkal tikāmies ar Leonardo Dom Dominici. Un uh, jūs varējāt piestiprināt savām balvām vēl trešo um, noteikumus eh, pār finanšu uzraud, uh, eh, eh, uzraudzību un arī gribētu vēlreiz norādīt, cik nozīmīgs ir sadarbības partners pēc izmēģinājuma perioda. Pēc grūta sākuma perioda, jo vajadzēja pierast sadarboties ar prezidentūru sarežģītā situācijā, lai varētu saskaņot valstu viedokļus pēc debatēm, eh, kas bija dažkārt visai grūtas. Tomēr viss sakārtojās un arī mēs varējām uzņemt nepieciešamo ātrumu, lai pabeigtu risināt šo dosie. Un es gribētu uzdot jautājumu par nākotni. Jūs aprakstījāt eh, tos panākumus, kas mums, pienākumus, kas mums ir jāveic, bet gribētu jautāt, kādus secinājumus jūs izdarījāt no eh, šīs Kipras prezidentūras un eh, kā jūs um, izklāstījāt dalībvalstīm, kas ir patiesas sarunas ar Eiropas parlamentu. Es domāju, ka mēs varējām saprast, ka koplēmums nav vienkārši padomes jauka uzklausīšana tam, ko saka parlaments, bet kā tās ir patiesas sarunas par nopietniem eh, punktiem un ka šeit nav runa tikai par to, ka mēs e, ļoti laipni viens otru uzklausām, bet arī viens otru saprotam. Un e, kāda ir secinājuma, ko jūs izdarāt, un kādā veidā jūs e, domājat to ieviest nākotnē, lai uzlabotu attiecības starp padomi un par, parlamentu. Katrā ziņā paldies jums un līdzstrādniekiem par šī pusgada laikā paveikto. Paldies. Thank you very much. Paldies. Vai jūs tagad atbildēsiet? Es atbildēšu e, uz šo uzdoto jautājumu, bet, ja būs citi jautājumi, mēs varbūt varētu tos apvienot. Jā, mums ir. E, mums ir laiks tagad sniegt atbildes stāla vietā, lai grupētu jautājumus. Paldies par e, komplimentiem, paldies par jaukiem vārdiem paveiktā progresa sakarā. That... Es domāju, ka svarīgi ir pateikt to, ka eh, mums kopīgi bija iespēja pabeigt šo darbu. Un secinājumi ir tādi, ka mēs varam strādāt šādā veidā. Tas ir Eiropas veids, kā virzīt lietas uz priekšu. Un es ticu, ka lai gan sākums bija nepārāk viegls, tad mums izdevās pieslīpēties vienam otram un sarunās apzinoties, kāds ir mūsu kopīgais mērķis, mēs varam paveikt daudz. Un tagad stafeti pārņem nākošā īrijas prezidentūra, un esmu pārliecināts, ka viņi turpinās mūsu iesākto. Un. All for Europe. Back... Un es domāju, ka pilnīgi viss, ko Eiropas Savienība ir E, paveikusi ar, ar uzcītību, uz, uzstājību un e, pacietību, ir, e, ir daudz paveikts. Atsevišķos gadījumos mums vajadzēja sasteidzināt dažus jautājumus, citas iespējas nebija, un gribu pateikt, ka vienotais uzraudzības mehānisms, kas tika sākts veidot uh, ir būtisks, e, sešu mēnešu laikā ir būtisks Eiropai un sadarbība, kāda bija ar dalību valstīm, ir devusi mums e, pozitīvu rezultātu pēc sarunu maratoniem, un es domāju, ka nā, arī nākošais solis būs tieši tikpat veiksmīgs sarunās ar parlamentu. Un secinājumi ir tādi, ka mums ir e, jā runā vienam ar otru. Lisabonas līgums un koplēmums nav tukši vārdi, mēs esam daudz paveikuši un mēs e, arī to saistām ar pastipri, pa, pastiprināto Eiropas parlamenta lomu. Paldies, un tagad Elīza Ferreira, nākošais runātājs no sociāla demokrātu partijas. Paldies, es runāšu angļu valodā, tas būs vieglāk. Es gribētu pateikties jums par paveikto darbu. Es eh, īpaši strādāju pie divpakas un gribētu pievienoties Gozes kungu sacītājiem un pateikties jums par paveikto darbu, par eh, jūsu personāli ieguldīto darbu par pacietību jūsu darbā, jo es domāju, ka mums kopā izdevās pabeigt darbu jūsu prezidentūras laikā pie šī dosie. Izdosies eh, katrā ziņā vēl ir nepieciešama pēdējais slīpējums. Un mums eh, būtu jāgūst garantijas tam, ka tādi jautājumi kā, kā risināt parādu jautājumus, kā atbrīvoties no parādnastas valstīm, kas ir uzkrājušās, eh, ir jautājums, kas nav vienkārši noliekams malā un kopā ar mūsu lūgumu izveidot mehānismus, lai varētu palīdzēt valstīm eh, kompensēt situācijas ekonomiskās lejupslīdes laikā. But again, my words are to thank you. Bet uh, gribu vēlreiz jums pateikties, paust, cik daudz mēs esam panākuši, bet tagad kad esam prezidentūras beigu posmā. Un jūs vieglāk varat izdarīt kopsavilkumus. Es gribu uzdot būtisku jautājumu, kā jūs ekofin padomē ir izcināt? Nevis eh, nepieciešami pēc struktūrālām reformām, bet vienkārši tad, kad jūs ies, sagatavojat ieteikumus, kad tiek sagatavot ieteikumi valstīs, ja šīs valstis neseko ieteikumiem, nonāk grūtībās un pat ir sankcija režīms paredzēt šādām valstīm, kāda ir iekšējā reakcija ekofinā, konstatējot, ka jūsu prognozes saistība ar ieteikumiem praktiski ir e, iznīt, graujošas. Tad, kad mēs runājam par skaitļiem, par etapiem Grieķiem, piemēram, 2011. gadā Grieķijas e, paredzamais pieaugums bija 0,7. Bet to pašu gadu Grieķija pabeidza ar mīnus 6,9. 2012. gadā e, prognoz bija 1,1 bet rezultāts bija mīnus 6. Portugāles gadījumā pēc šīs pašas e, receptes aplēses 2011. gadam bija 0,7% izaugsme, rezultāts bija mīnus 1,7. 2012. gadam paredzētā izaugsme bija 0,8% un rezultāts būs visdrīzāk mīnus 3,3%. Tagad par eirozonu runājot. Mums ir izaugsmes aplēsa šim gadam 0,5% un Eh, rezultāts būs eh, mīnus 0,4. Tad, kad jūs saskarties ar valstīm, kuras pieturas pie ieteikumiem, un atgriezīšos atkal par pie Eiropas semestra ieteikumiem valstīm, runāju par eh, konkrētām valstīm, bet tas attiecas uz visām. Ir tāds, ka jums ir, ja, ja jūs nepieturaties pie ieteikumiem, jūs tiekat sankcionēti, bet, ja, no jūsu pieredzes raugoties ekofinā. Vai jūs ekofinā, jūs uzdodat kādreiz sev jautājums, kāpēc ieteikumi nedarbojās? Uh, pat ja jūs kaut ko izdarat gaidot rezultātu, un rezultāts ir trīs, četras reizes negatīvāks nekā paredzētais, tad šis, tad tā ir nopietna problēma, un jūs nevarat pieprasīt no vienkāršā pilsoņa, lai tas nestus nopietnus upurus. Ja jūs upurējat kaut ko, lai gūtu eh, kādus, sasniegt kādus rezultātus, un šie rezultāti nepienāk, un mums ir jāapzinās šajā uh, šajā situācijā, kādā, kā ekofin izprot šos rezultātus un kāds ir viņu domu gājiens par šiem jautājumiem. Paldies! Thank you for your question and a very straight. Paldies par ļoti skaidro jautājumu kas ir savā būtībā pavisam skaidrs un vienkārši, jā, jums ir pilnīgi taisnība. Ir ļoti, ļoti mulsinoši izdarīt prognozes par kaut ko un pēc tam nonākt pie rezultātiem, kas ir pilnīgi pretēji. Un šīs ir pārdomas par ļoti nestabilo situāciju, ko mēs piedzīvojam un kas. Uh, Eh, stiprina to lomu, kāda mums padomēji eh, parlamentam, eh, komisija ir jārisina esošā situācija, lai varētu rast atbildes. Tik tiešām novirzes no šādiem gandrīz vai pozitīviem skaitiem sākotnēji un nonākot pie negatīva rezultāta ir nepatīkami. Mana nelielā pieredze prezidentūras laikā Ekofin padomē man ir mācījusi to, ka ja 27 finanšu ministri var kopīgi risināt šos jautājumus, tad esmu pārliecināts, ka pie atbildes var nonākt. Un, ja tiek pieļautas kļūdas, kas ir iespējams procesa laikā, tad kļūdas var tikt koriģētas uh, visu Eiropas pilsoņu interesēs ar laiku. Un pieļaut, ka ja kļūda ir pieļauta un 0,5% punktu izaugsmes vietā ir negatīvs, negatīva izaugsme bijusi, tad tas eh, ir visai negatīvi, bet es domāju, ka tas Eh, viens no daudzajiem secinājumiem ir tāds, ka mēs varam mācīties paši no savām kļūdām. Jā, es gribu novēlēt jums ļoti priecīgus Ziemassvētkus, ļoti laimīgu jauno gadu, bet uh, ceru, ka š, arī ECOFIN nākošajā gadā un nākošajās padomēs šis pats domu gājiens eh, paliks spēkā, jo Eiropai tas ir vajadzīgs. Pretējā gadījumā viss kļūst tikai par ideoloģiju un nevis par loģiku. Un es tomēr eh, ticu objektīviem skaitļiem un kā ekonomistam. Uh, Es e, gribu uzticēties modeļiem, un atkal, ja šie modeļi nedarbojas, tad tos koriģēt, kalibrēt, jo ja tie, jo tie nedarbojas un jūs to, e, e, tos nemaināt, tad politiski šāda recepte nevar e, darboties. Jā, arī es vēlos pateikties jums. Un novēlēt jums priecīgus Ziemassvētkus visiem šeit un parlamentā un īpaši pateikties jums par ļoti sirsnīgajiem komentāriem e, saistībā ar mūsu prezidentūras paveikto. Paldies no visas sirds. Paldies. Paldies, ministru kungs, paldies e, par e, šo tiešo jautājumu, kur, uz kur jūs sniedzāt atbildi. Katrā ziņā nav, ja uh, modeļi nedarbojas, nav vērts izlikties, ka tie darbojas. Uh, labi, nākamais runātājs Šmit kungs. Alde, liberāli demokrāti, e, arī vēlas pateikties jums par prezidentūras laikā paveikto. Daudziem var gadīties eh, sarežģīts sākums, bet eh, galvenais, ka beigas labas. Sākšu ar eh, pārdomām varbūt par to, kas nav izdarīts. Esmu atbildīgs par investoru garantijas schēmu, direktīvu, un kopš pagājušā gada balsojuma nekas nav ticis paveikts. Um, kāds varbūt domā, ka tas nav tik nozīmīgi, bet es nepiekrītu. Uh, mums ir nepieciešama lielāka ieguldījuma Eiropā. Uh, līdz ar to ir nepieciešams arī sistēmas, uh, kas veicinātu privātos ieguldījumus. Un otra lieta ir tāda, ka es tik tiešām uzskatu, ka Ekofins kļūdījās šajā jautājumā par dzimumu vienlīdzību ECB tas uh, varbūt uh, atmaksāsies negatīvā ziņā tieši ECB. Es saprotu, ka tā nav jūsu personīgā atbildība, bet man ir trīs jautājumi. ESM ģenerālsekretārs Klaus Reglī uh, šodien vai vakar Vācijas laikrakstam intervijā sacīja, ka uh, krīze beigsies pēc diviem, trim gadiem. Valsts atgriezīsies ierastajā ritmā, nu, divi, trīs gadi. Tas ir diezgan optimistiski. Paklausoties eh, jūs sacītajā, jūs neizklausāties tik optimistisks. Eh, kāpēc jūsuprāt redlinkums ir tik optimistisks? Otrs ir par vienotu uzraudzības mehānismu Mums ir valstis, eh, kas ir šajā mehānismā, ir valsts, kas daļai ir, un ir valsts, kuras nav šajā mehānismā. Eh, tas varbūt ir kā sākums kaut kam labam, kā jūs sakat, bet, nu, varbūt tas ir arī sākums kaut kam sliktam. Padziļināta eh, Eiropas dalījumam. Varbūt jūs varētu komentēt par uh, faktiski nu, noritējušām diskusijām ekofin ietvaros, vai šīs eh, idejas arī tika diskutētas, jo šeit mēs nerunājam tikai vienīgi par banku savienību. Tas eh, tomēr nozīmē daudz ko vairāk Eiropā. Un pēdējais jautājums par Latviju. Vai jūs esat apsprieduši Latviju? Un kāds ir iespējas Latvijai iestāties Eirozonā uh, 2014. gada 1. janvārī. Paldies! Tātad eh, ministra kungs, eh, jūs tikko dzirdējāt investoru kompensācijas direktīvas ziņojuma referentu. Uh, Mēs nobalsojām pirmā lasījuma, pirmā lasījumā to parlamentā, bet padomē tas nekur nav pavirzījies. Lūdzu, ministra kungs. Sākšu pretējā secībā, kā jūs uzdevāt šos jautājumus. Pirms par Latviju. Cik man zināms, ekofin līmenī vismaz padomē, eh, tāds eh, jautājums nav ticis apspriests respektīvi par to, vai Latvija iestāsies Eirozonā, šāds jautājums Ekofin padomē nav ticis apspriest vismaz ne mūsu prezidentūras laikā. Tāda ir atbilde. Tālāk par situāciju attiecībā uz vienoto uzraudzības mehānismu, kas tur ir ietverts, kas nav. Tik tiešām tas ir jautājums, kur ir nepieciešams līdzsvars. Šis vienotais uzraudzības mehānisms nav paredzēts vienai pusē vai otrai, tas paredzēts visiem. Ir jāatrod sistēma, kas arī lielākoties ir izdarīts, kurā ir vienots uzraudzības mehānisms, kas ir spēkā priekš visiem. Visi, kas vēlas tātad piedalīties no Eirozonas un arī tiem, kas vēlas uh, ārpus Eirozonas. Es ticu, ka šis mehānisms ir pietiekami līdzsvarots un lielā mērā apmierinās abas šīs puses. Pēc diskusiju maratona tika lemts, ka tas ir iespējams, ka to var paveikt, bet, protams, ir daudz kas darāms vēl komisijas eh, ziņojums skar daudzas jomas, drošības mehānismus, kas ir nepieciešami visiem, bet visdrīzāk ir eh, vēl diezgan daudz darba darāms, lai nodrošinātu, ka viss detaļās ir izstrādāts, jo bieži vien šīs problēmas ir tieši detaļās. Un ekofin sanāksmēs šis jautājums ir risināts ilgstoši un ar labo gribu, kā tā bijusi līdz šim, viss tiks atrisināts un nebūs e, nekāda padziļināta dalījuma. Tiks atrasts apmierinošs risinājums. Un tādēļ es nonāku pie jūsu pirmā jautājuma par e, Klaus Reklinga izteiktajiem komentāriem. Klaus Reklings, kā mēs visi zinām, ir ļoti nopietnas cilvēks, e, ļoti augstu vērtēta persona ļoti spējīgs, un es augstu vērtēju un cienu viņa optimismu, un es uzskatu, ka viņš zina vairāk nekā daudzi no mums, un tad es drīzāk pievienotos viņa optimismam. Divi, trīs gadi būtu nepieciešami, lai uh, varētu teikt, ka esam atvesaļojušies. Protams, ka periods, kuram mēs ejam cauri šie pēdējie 3-4 gadi starptautiskā mērogā visdrīzāk ies vēsturē kā visgrūtākais eh, periods pasaules vēsturē finanšu aspektā, kas varēs zināmā mērā novest arī pie eh, nelīdzsvarotām situācijām sociālā jomā. Līdz ar to ir ne, nepieciešams virzīties eh, Klaus Reklinga minētajā virzienā. Un es ceru, ka būs gaisma tuneļa galā. Eiropa nepārtraukti un pārliecinoši ir strādājusi visu problēmu atrisināšanai, un varbūt kādu dienu, kādu citi kontinenti, citas skatīsies, ko Eiropa darīja, lai risinātu šādas problēmas, šādus trūkumus sistēmā un kopēs Eiropas risinājumus. Eiropa ir kā celmlauz šajā aspektā, un varbūt eh, Klaus Reklings būs uh, cilvēks, eh, uz kuru atsauksies kā celmlauza šajā uh, jomā, un cilvēku, kurš precīzi prognozēja šī problemātiskā perioda beigas. Kas attiecas uz jūsu pirmo e, komentāru par ieguldītāju aizsardzības e, kompensēšanas schēmu. Tā ir saistīta ar e, depozītu garantiju schēmu, protams. kas ir saistīts arī ar krīzes pārvaldības dosjē, kurš tiek izskatīts šobrīd. Mums pirmām kārtām ir nepieciešams eh, panākt eh, progresu krīzes pārvaldības dosjē, pirms mēs virzamies tālāk kompensācijas schēmas dosjē. Paldies! Paldies! Tālāk EPP Rodīja Krecer. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, pēc jūs izklāstam un lai turpinātu kolēģi uzdotos jautājumus, arī man būs jautājums, kas ir saistīts ar budžeta korekcijas programmu. Jūs tieši vai netieši atbildējāt par tiem secinājumiem, ko mēs varam izdarīt no Eh, labas šo programmu plānošanas un ieviešanas, un mans jautājums būtu, vai notiek ekofinā diskusijas par rezultātiem, kas būtu iespējami atsevišķās valstīs, tādās kā Kipra, uh, E, kas īsteno šos procesus, vai var eksportēt šos rezultātus. Tālāk par nodokļu harmonizāciju runājot, vai Kipras prezidentūra var kaut ko jaunu mums pastāstīt šajā ziņā? Vai ir kāda virzība uz priekšu? No vienas puses ir nepieciešamība koordinēt, harmonizēt fiskalitāti, no otras puses mēs redzam, ka tas ir, ka tā ir kā izaugsmes svīra. Mēs redzam, ka uh, piemēram, 10% e, uz nodokļu uzņēmuma ir noderīgi izaugsmēji. Vai jūs varat kaut ko piebilst šajā sakarā? Ekofin līmenī mēs šādas lietas nesam apsprieduši, tīpaši runājot par taksa, e, taksāciju un konkrētām valstīm. Pamatjautājumi, kas tiek apspriest ekofin līmenī, ir kā sniegt palīdzību programmas valstīm. Piemēram, Portugāles gadījumā programma tika iesniegta jau kādu laiku iepriekš, ir ceturkšņu pārskati, lai izmērītu šo progresu, tiek veiktas korekcijas, tiek uh, E, piedāvāti un pieprasīti papildu pasākumi, bet šie ir jautājumi, kas galvenokārt tiek skatīti trojkas līmenī. Un e, ekofinā tie nonāk apstiprinājumam. Ekofins neuzsāka no savas puses tādus jautājumus, kā jūs pieminējāt, teiksim, nodokļu politikas, e, taksācijas jautājumus un uh, Kipras gadījumā, e, kur tiek. One element left in that uh, particular program kur tiek gatavots e, saprašanās memorands. Šādi jautājumi nav pacelti un skatīti ekofinu līmenī. Uh, thank you very much. Paldies. Un nākošais uh, runātājs no sociāldemokrātiem, kas ir Leonardo Dominici. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu itāļu valodā. Es kā jau jūs sacījāt, ministra kungs, reitinga aģentūra pieredzi ņemot vērā, un arī Gozes kungs to sacīja, tas ir bijis ļoti nozīmīgi e, Kipras prezidentūras laikā. Ir bijušas um, grūtības, kas um, daļai tika pārvarētas, bet par, ne par to es gribēju runāt. Ne par saturu nolīgumam, kas izveidots pēc eh, un panākts pēc eh, ilgām grūtām sarunām. Es gribētu pārdomāt pār to, kā padome darbojas, kā tā ir strādājusi, un gribu uzdot jautājumu un izteikt vienu priekšlikumu. Priekšlikums bez kavēšanās ir sekojošs. Ja mēs Eh, runājam pār kredītreitīgu aģentūrām. Kipras prezidentūra varētu nodot nākošai prezidentūrai kritiskas pārdomas par to, kā mēs esam šo pieredzi izdzīvojuši. Pirmkārt, par to, kā ir strādājusi padome. bija ārkārtīgi liels caurskatāmības trūkums, un tāpat arī es gribētu runāt par politisko grību un tās tālāk nodošanu padomē. E, citiem vārdiem sakot, kurš lēmi, kas lēmi par nostāju, kas būtu jāpieņem attiecībā pret citām institūcijām, tādām kā parlaments, eksperti, diplomāti, valdība pārstāvjiem Pēc tam ir ārējās e, saziņas problēma. Kādā veidā padome, jūs, vai jūs mani sap, e, saprotat, ministra kungs? Ir e, problēma, kas skar iespējas caurskatāmākā veidā veikt padomjas darbu, balstoties konkrēti uz e, kredītrētīga aģentūra paveikto. Man ir ļoti radikāls viedoklis par padomas lomu. Es domāju, ka padome ir galvenais šķērslis Eiropas integrācijai. Bet ne par to es gribu runāt. E la seconda questione riguarda proprio. Gribu uzdot jautājumu atkarībā un ņemot vērā gūtās pieredzes. Pirmkārt, ir e, nostāja par kredītreitinga aģentūrām. Ļoti pozitīvas sanāksmes laikā, tad, kad es tikos ar vēstnieku Korneliju, mēs abi divi uzdevām vienu un to pašu jautājumu. Kāpēc? šo kredītreitinga aģentūru sakarā bija tik grūti sadarboties ar Eiropas valdībām, jo šīs pašas valdības ļoti bieži visai kritiski izteicās par kredītreitinga aģentūrām, bet tad, kad vajadzēja pieņemt svarīgus lēmumus, tad šīs pašas valdības tos bremzēja. Un kaut kurā punktā mums tik tiešām radās grūtības virzīt sarunas tālāk uz priekšu. Un balstoties uz šo pieredzi, es gribētu uzdot jautājumu Kipras prezidentūrai. Zināmā mērā palīdzēt nākošajiem koriģēt padomes darbu, ņemot vērā uh, to darbu, kas ir paveikts uh, e, kredītreitīga aģentūras sakarā. Um, <clears throat> I know the, um, the point of view. Es um, E, apzinos viedokli, vēl jau vairāk jūsu personisko viedokli attiecībā uz padomas lomu. Bet prezidentūras saņem savu mandātu no dalību valstīm. Un diplomātija saņem norādes no savām valdībām, un tāpēc prezidējošā valsts ir tikai koordinators starp dalību valstīm. If, um, the question which you raised... Jā, jūs uzdotais jautājums. ir demokrātisks, cik tās attiecas uz demokrātisko leģitimitāti lēmumu pieņemšanas procesā, tad atbilde uz to mēs esam pārliecināti, ka spēcīgie demokrātiskās leģitimitātes mehānismi ir nepieciešami. Decembra Eiropa padomē tik panākt vienošanās, ka dalībvalstis piesaistīs eh, nacionālos parlamentus, runājot par turpmāku fiskālās un ekonomiskās eh, policija, eh, politikas integrāciju. Tāpat arī saskaņā ar 13. līguma pantu, līguma par uh, stabilitāti un pārvaldību un protokolu numur viens pie līgumiem sadarbībā ar eh, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu tiks stiprināta, un tāpēc Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem ir jānosaka tas, kā tie organizēs saziņas darbu starp tiem, lai diskutētu tādus jautājumus, kā, piemēram, Eh, monetārā savienība. Jā, tik tiešām vēl ir vairāk eh, paveicama ko, eh, saziņas procesā, komunikācijai starp šīm e, struktūrām, lai izprastu, kas, kas ir demokrātiskāka un leģitīmiskāka pieeja, bet es katrā ziņā augsti vērtēju jūsu personisko viedokli padomis un respektēju jūsu viedokli padomis sakarā. Paldies! Šķiet, ka šobrīd nav neviena tautas partijas runātāja tādā gadījumā. Anni Podimāta no sociāldemokrātiem. Paldies. Paldies, jūs varat atbildēt angļu valodā. Bet es vēlētos gribēsiet pirms grieķiski. Un tāpēc es uzdošu jautājumu dzimtajā valodā. Vēlos apsveikt Kipras republiku un to lomu, ko jūs piešķīrāt Eiropas parlamentam, jo vir, jūs panācāt krietnu virzību um, uz priekšu darbā, tā skaitā ekonu komiteja. Un es gribu pateikties jums kā referente ziņojumā par finanšu transakciju nodokli, neraugoties uz dažādām uh, domstarpībām Kipras republika bija kā uh, taisnīgs vidutājs, lai virzītu uh, uz priekšu šo dosie par finanšu transakciju nodokli. Un šajā sakarā es gribētu pasvītrot fiskalitātes jautājumu. Mūsu kolēģi Rodīka Kratsa pilnīgi pareizi norādīja, ka fiskalitāte var būt instruments ar katalizātoru lomu. E, tas arī varētu būt e, kā ļoti nozīmīgs pasākums, lai e, sanācijas, lai varētu sanēt ekonomikas un finanšu politiku. Un runājot par harmonizāciju, ņemot vērā to, ka pilnīga harmonizācija iet roku rokā ar fiskālo harmonizāciju. Un vai jūs esat iecerējuši šajā sakarā piešķirt kādus saistošus norādījumus attiecībā uz e, banku noguldījumu fiskalizāciju un izvairīšanos no nodokļu nomaksas? Paldies! Thank you to begin with. Thank you for your Nu, vispirms jau paldies eh, par eh, laipniem vārdiem, kas bija veltīti mūsu prezidentūras paveiktiem darbam. Man ir jāsaka no savas puses, eh, jā, kā maz valsts Kiprai veikt šo te uzdevumu nebija vienkārši. Protams, mums bija zināmas šaubas, vai mums tas izdosies, taču, ko mēs esam mācījušies šajā procesā, ja jūs koncentrēties uz uh, eh, galveniem jautājumiem, nat, jūs ticat Eiropas koncepcijai, kā arī izmantojot visu dalību valstu atbalstu, un mēs saņēmām plašu atbalstu no dalību valstīm. Uh, tad eh, faktiski arī maza valsts var panākt eh, nemazāk eh, kā visas citas valstis, un to mēs arī esam mācījušies šajos sešos mēnešos. Tā kā paldies par jūsu vērtējumu. Gribētu minēt kaut ko, kas man ienāca prātā un kas izrietē no Gozes kunga jautājuma. Viena lieta, ko mēs vēl esam mācījušies no šīs sešu mēnešu perioda, ir tāds, ka mūsu cilvēki ir pietuvojušies vai tuvinājušies Eiropai. Ļoti svarīgs jautājums. Ja mēs gribam būt eiropieši, mums ir jābūt kopējam pamatam, mums ir jātic kaut kādām kopējām vērtībām. Un sešu mēnešu prezidentūra praktiski to arī paveica uh, priekš mums, priekš Kipras ļaujot visiem saprast, par ko tad mēs runājam. Lūk, šī iesaistīšanās sešu mēnešu laikā mums bija pietiekama, lai noticētu un e, sāktu atbalstīt e, šīs vērtības daudz e, vairāk nekā jebkad iepriekš. Tātad kopējas vērtības, kopējas attieksmes, kopējas pieejas Piemēram, kopēja pieeja nodokļu politikai. Jā, tā ir viena lieta, taču to nevar izdarīt atrautu no visa pārējā. Vienkārši nosakot kaut kādu vienotu nodokļu likmi. Unanimity, as you know. Netiešajā, netiešajā nodokļu jomā eh, harmonizācija jau ir notikusi. Bet kopējā bāze. Jā, par to mēs varam vienoties, ne par vienotu likmi. Bet ir jāskatās, kāda ir situācija katrā valstī, kāda ir tās tautsēmniecība, jo ekonomiskā izaugsme, ekonomiskā augšupēji. Šeit nodokļu politika nebūtu nav vienīgais noteicošais apstākļus, bet jāharmonizē visu, ko varam, un šis process jau ir noticis gadu gaitā, un daudz kas jau ir padarīts, un darbi jau arī turpināsies. Ņemot vērā katras valsts jūtīgākos jautājumus. Mēs to tieši tā esam arī darījuši. Ir izstrādāt kopēja pieeja. Ja mēs atkal atskatāmies uz to pašu vienoto uzraudzības mehānismu, par ko mēs vienojamies pagājuši nedēļ, tātad šeit mēs cenšamies ievērot visu interesi, gan to, kas ir iekšā, gan to, kas ir ārpusē. Mūsuprāt, manuprāt, ir nepieciešams vēl daudz darba, bet kopējie principi šeit darbosies arī nodokļu jomā. Paldies! Un sociāla un demokrāta grupas vārdā vēl viens runātājs. Antolins Sančes presēdo, paldies. Es nevaru izklausīt visu uzstāšanos, jo biju e, zilsaimniecības e, komitejā. Bet šobrīd gribētu pateikties par e, sadarbību kāda mums ir bijusi, bet mums ir neatrisināts vēl e, hipotekārās reformas jautājums. Un es ceru, ka īrijas prezidentūrā varēs turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, bet es gribētu lūgt skaidri viņiem norādīt, cik šis dosie ir būtisks un nevajadzētu pieļaut, lai citas dalībvalstis pieļauj tās hipotekārās kļūdas, kādas mēs esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā. Thank you for the comment. And... Paldies par komentāru. Jā, protams, apņemos jūsu vēstījumu nodot tālāk īrijas prezidentūrai, un es to noteikti izdarīšu. Es zinu, uh, Kāda eh, nozīme šim jautājumam ir jūsuprāt? priekšsēdētāji tālāk. Šis eh, ir eh, tātad saraksta gals. Visi ir izteikšies, vai kāds vēlas izmantot brīvo mikrofonu. Alisa, lūdzu. Nu, ņemot vērā, ka mums ir šeit šāda iespēja, man ir daži detalizētāki jautājumi par vienoto uzraudzības mehānismu. We have to been trying to understand exactly how it works. Bet es tiešām gribu saprast, kā tas e, darbojas, bet varbūt jūs neesat īstais cilvēks, e, kas varēs atbildēt. Tālāk runājot par ekonomikas un monetāro savienību un e, banka kapitāla finansēšanu. Tātad rekapitalizācija notiks pēc tam, kad bankas nonāks kopējā vienotās uzraudzības mehānisma Eh, uzraudzībā. Bet ir tātad šīs te bankas, kuras ir tieši pakļautas ECB un citas bankas, kuras kontrolēs dalībvalsts iestādes. Nu, lūk, tad šīs te, kas atrodas tiešā pakļautībā eh, dalībvalstu uzraudzītājiem, vai tās varēs piekļaut finanšu atbalstām eh, kā tās bankas, kuras tieši pārauga ECB, vai arī būs kādas atšķirības eh, balstoties uz to, eh, kurā grupā, kura banka iekļaus. Vai jūs pilnībā sapratāt man jautājumu? well, now you have banks that have a systemic importance and they are under the direct. Eh, nē, eh, es šeit domāju, ka kāda būs atšķirība starp šīm bankām, tām vienām, kas ir ECB kontrolē un otram. Tātad sistēmiski šīs te būtiskās bankas vai nu kādi tie būs tie eh, kritēriji, lai tās būtu tiešajā pakļautībā. No nu, 100 tur 50, 30 vai cik tur. Gribētu paskaidrot, eh, skan atbilde. ECB šobrīd tieši nepārauga nevienu banku. Ir priekšlikums, par ko mēs runājam. Mēs runājam par sistēmu, kura sāks darboties 14. gadā. Tās pagaidām vēl nav. Bet jautājums jau nav par to runātāju, joprojām turpina jautājumu. Tātad, kāda būs atšķirība? Būs šīs divas banku grupas, viena ECB pāraudzībā, otra Nacionālo uzraugu, uzraugu pāraudzībā. Uh, vai abas varēs eh, piedalīties tiešajā rekapitalizācijā, vai arī eh, tām būs jāizmantot dažādi rekapitalizācijas avoti. Nu, jūs, man liekas, esat eh, pārsteigus, aizsteigusies pāris soļus uz priekšu tam, par ko mēs vispār esam diskutējuši. ECP e būs tiesības uzraudzīt jebkuru banku, kuru tā vēlas kur tā izvēlas uh, uzraudzīt. Būs noteikti kritēriji, protams, un uh, tās bankas, nācīm nu, redzot, uh, pa lielākā daļā būs lielākās bankas, lai ECB varētu pāraudzīt tādu banku skaitu, uh, kuru tā spēj uzraudzīt. Nu, tas būs sarežģīti. Uh, Un, protams, ka praktiski nebūs iespējams uzraudzīt 6000 bankas. Līdz ar to uzraugamo banku apmērs tiek sašaurināts. Bet, tad, kad mēs runājam par tiešu rekapitalizāciju, tad tas ir jautājums, kas vēl būs jāapspriež atkarībā no apstākļiem tajā laikā, kad radīsies konkrētais gadījums kad varbūt radīsies tāda vajadzība. Tā kā nav nekāda veida saistība šai sakarā, bet lēmums šobrīd ir tāds, ka durvis paliek atvērtas īpašiem izņēmuma gadījumiem, lai tos varētu apsvērt. Eh, varbūt jau pat pirms 14. gada, pirms vienotā uzraudzības mehānisma. Bet tam ir jābūt īpašam gadījumam. Uh, Un tas, protams, tādu gadījumu, protams, prasīs apstiprinājumu. Okay, I think, ka... Uh, Labi, saka priekšsēdētāja. Es domāju, ka tas ir palīdzējis mums noskaidrot dažas lietas, un trialogos mēs tos varēsim no, uh, noskaidrot tālāk. Uh, Trialogs sākas rīt, tā kā viss ir atkarīgs no tā, kā tiks izveiktos. Izveidots vienoties uzraudzības mehānismus, un ECB būs šīs tiesības iejaukties jebkurā bankā, jebkuras bankas uzraudzībā. Liels paldies, ministra kungs. Man jāsaka, ka jūs tiešām esat. Uh, paaugstinājis savu statusu prezidentūras laikā. Un eh, jūs ļoti šaubījāties par to, vai varat eh, uzņemties šo lomu, ņemot vairāk, ka jūsu izglītība un pieredze vairāk ir tīri tehniska, nevis tik daudz politiska un eh, jums nācās apgūt visu šo papildus darbu, ko prasa prezidentūras pienākumi, Un īsnībā beig beigās jums nācās darīt daudz vairāk nekā jūs varbūt sākumā domājāt. Bet man ir prieks par jūsu atsvaidzinošo atklātību atbildot uz jautājumiem. Tas parāda, ka reizēm varbūt eh, tehnisko eh, speciālistu eh, un ekspertu pieaicināšana atmaksājas. Un uh, Paldies par tiem eh, darbiem, ko esat pagūši paveikt, eh, un paldies, ka esat eh, atradis laiku ierasties pie mums, un laimīgus jauno gadu un priecīgus Ziemassvētkus. Un rītdienas sanāksme notiks 2Q2 telpā un sāksies pulksten 9. Un mums būs balsošana. Lielas paldies, un šīs dienas sanāksme slēdzam!